Bon après-midi, kolēģi. Bon après-midi, madame. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Esiet sveicināti, Georgievs kundze. Sveicam jūs Eiropas parlamentā. Mēs eh, ļoti labi zinām, kāds ir šīs sanāksmes mēķis. Tā ir Kristalīnas Georgievas uzklausīšana. Ar mērķi lai eh, secinātu, vai viņa var kļūt par komisāru starptautiskās sadarbības, humanitārās palīdzības un krīzes situāciju reaģēšanai. Barozo kungs ir izveidojis šo jauno portfeli. Saskaņā ar reglamentu parlaments izvērtē komisāram at kandidāti saskaņā ar tā kompetencēm, tā apņemšanos un personīgajām īpašībām. Uh, Parlaments arī izvērtē kandidātu spējas sniegt savu vēstījumu. Uh, kā ir pieņemts, sākotnēji komisārs kandidāti ir atbildējusi uz rakstiskajiem jautājumiem rakstveidā. Jūsu dokumentu mapēs šīs atbildes ir atrodams. Un es pavisam īsi jums atgādināšu šīs sanāksmes kārtību. Mēs sāksim ar īsu politisku deklarāciju par eh, prioritātēm humanitārās palīdzības un krīzes situācija reaģēšanas jomā no kandidātas puses. Un tāda ievadvārdi no kandidāts puses nebūs garāki par desmit minūtēm, tad piecas minūtes tiks atvēlētas jautājumu uzdošanai no katras politiskās grupas pārstāvju puses. Un te tiks izmantots tā saucamais ping-pong princips, uh, trīs minūtes kopā, 45 minūtes jautājumam, viena minūte, 30 minūtes atbildēji un vēl tāpat papildu jautājumam un papildu atbildēji. Es jums gribētu atgādināt, ka deputāti nevar atbildēt uh, ka jautājums nedrīkst būt ilgāks par 45 sekundēm, jo precīzāk jūs ievērosiet darba kārtību šai ziņā, jo vairāk būs laika komisārei sniegt savas atbildes. Vēl jāatgādina, ka komisāram at kandidāti nedrīkst savās atbildēs uzdot vēl papildu jautājumus no savas puses. Un Eh, saskaņā ar brīvā mikrofona sistēmu mums būs arī iespēja izteikties par eh, prioritātēm mūsu komisijā, komiteja. Un 15 līdz 20 sekundžu laikā izvēlētie pārstāvji varēs uzdot savus jautājumus, un arī kandidātei būs ļoti īsts laiks, ko atbildēt. Jāsaka, ka prioritāte tiks dota jautājumu uzdošanai šīs komitejas locekļiem un aizstājējiem. Un komisāri, komisārs kandidāte varēs arī precizēt savas atbildes, kas, atbild, kas uh, uz līdz šim izdotajiem jautājumiem netika sniegtas pilnīgi. Es Eh, augsti. Eh, esmu ļoti gandarīta par to, ka daudzi no šīs komitejas ir klāt. Esiet sveicināti un tad nobeigumā komisāram at kandidāte varēs eh, sniegt savus beigu komentārus. Viss šeit notiekošais tiks tūkots visās oficiālās Eiropas Savienības valodās Un ir vēlams eh, katram izteikties viņa dzimtajā valodā un arī neirunāt pārāk ātri. Un Eiropas parlamenta interneta vietnē ir iespējams šo sanāksmi klausīties. Tiešraidē tādu nu mēs sākam mūsu sanāksmi ar politisko grupu runām un dodu vārdų Kasmareka kungam tautas partijas vārdā. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētājs Kons, komisārs Kons, komisārs amata kandidāta Kons. Mums ir ļoti liels prieks, ka mēs šodien uh, varam runāt ar jums par tēmām, kas ir īpaši svarīgas šai komitejai. Lisabonas līgumā humanitārā palīdzība pirmoreiz tika atzīta kā viena no Eiropas Savienības ārpolitikas sfērām. Un pirmo reizi mums būs atsevišķi komisāra amats, kurš būs atbildīgs par humanitāro palīdzību. Tas, ka tiek izveidots atsevišķs portfels, uh, ir nepārprotams signāls no Eiropas Savienības un arī Brazokunga puses, ka mēs humanitāro palīdzību uztveram ļoti nopietni un ka mēs gribam pastiprināt Eiropas Savienības lomu starptautiskajā arēnā. Es domāju, tas ir solis pareizā virzienā. Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem humanitārās palīdzības sniedzējiem pasaulē un tādēļ tā būtu jākoncentrējas uz koordināciju un savstarpējo papildināmību. Mums ir jābūt gataviem arī jauniem izaicinājumiem Šie jaunie izaicinājumi ir ļoti sarežģīti, kā jau mēs to redzējām Haitī gadījumā. Viens no svarīgākiem uzdevumiem ir neitrāli un efektīvi sniegt palīdzību. Tomēr realitāte ir nedaudz drūmāk nekā sākumā varētu likties. Bieži mums nākas runāt par uh, traģiskiem nāvis gadījumiem humanitārās palīdzības sniedzēju vidū. Paldies! Vārds Bermana kungam lūdzu no SND grupas. Mikrofonu nav. No. Humanitarian... Komisārs amat kandidāta konca. Humanitārā palīdzība, kā jūs zinat, ir tāda pastāvīga cīņa starp reālu politiku un tiem, kas aizstāv industriālās intereses un mazāk ietekmīgu sieviešu, bērnu, uh, intereses no otras puses, jo ļoti bieži tieši sievietes un bērni cieš konfliktos. Uh, Tāpat tā ir arī cenšanās palīdzēt tiem, kuri cieš konfliktu laikā. Un arī cenšanās palīdzēt tiem, kuri cieš cīnoties par humanitārās palīdzības saņemšanu. Jūsu uzdevums būs izpildīt Eiropas Savienības pienākumu šai sakarā, un dažreiz jums nāksies piespiest ārlietu ministrus uh, pieņemt humanitāro palīdzību kā primāro mērķi. Es gribētu teikt, ka Haitī situācija uh, ir savādāk nekā, piemēram, Darfūrā, un tās ir situācijas, kad cilvēki liek ciest citiem cilvēkiem, saviem līdzpilsoņiem. Un piemēram, Birmas plūdu laika uh, cietušie upuri gaidīs no mums konkrētu rīcību. Mēs sagaidām, ka jūs stiprināsiet humanitārās palīdzības principus visā pasaulē, parādot, ka mēs uzskatām, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz pienācīgu un godpilnu dzīvi. Jums nāksies risināt daudzas problēmas, kas saistīts ar humanitāro palīdzību, un mēs gribētu redzēt jūs izšķirīgu rīcību. Paldies! La parole est à monsieur Görens. Vārds Gorena kungam no Aldes grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāram at kandidāte, šī uzklausīšana ir ar mērķi noskaidrot, kādā veidā starptautiskā sabiedrība var sniegt atbildi uz krīzi Haiti. Jūs, protams, būsiet tā komisāra, kuras rīcībā būs vismazāk laika, lai sagatavotu atbildes uz ļoti sarežģītajiem jautājumiem steidzamās situācijās, kā šajā gadījumā. 27 dalību valstis ir Eiropas Savienības sastāvā tagad, un e, tiks uzdot jautājumi jums no visu visu dalībvalsts puses un eh, kā jūs esat paredzējis koordinēt darbību šo valsts mm, starpā. Un kā jūs esat paredzējusi veicināt antiretrovīrusa zāļu izplatību? Tas ir arī ļoti svarīgs jautājums. Un visbeidzot, jūs priekšā ir Eiropas parlaments, kurš ļoti grib uzturēt dialogu ar jums un ir arī Lisabons līgums, kas mums uzliek par pienākumu sadarboties uh, human, humano jautājumu sakarā. Paldies! Vārds uh, Katrīnai Gresai no Zaļo grupas. Paldies! Komisāram at kandidāti, es augstu vērtēju jūsu rakstiskās atbildes, jūsu apņemšanos. Uh, bet jūs labi saprotat, kādas ir mūsu grupas prioritātes un konkrēti, kāds varētu būt arī sinājums klimatu pārmaiņu jautājumā. Sausums, citi fenomeni, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām, okeānu līmeņa celšanās. Šī te humani, humānā pal iespējamā humānā palīdzība ir saistīta ar citiem, citām politiskajām jomām. Man ir šāds jautājums. Kāds, kāda jums ir konkrēta priekšlikuma saistībā ar eh, šo klimatisko kataklizmu novēršanu un kādu jūs varat sniegt risinājumu jūsu kolēģiem šajā saistībā. Un es gribētu sacīt, ka mūsu grupa ir ļoti uztraukta par to, ka šie jautājumi tagad tiek sadalīti pa dažādiem portfeliem. Paldies! Vārds Devāra kungam no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētājs Kons. Komisārs amats kandidāte, jums ir liela pieredze strādājot Pasaules bankā un eh, citās institūcijās. Uh, Humanitārā uh, palīdzība nozīmē arī uh, humanitāro spēku iejaukšanos. Un šeit es domāju, galvenais pienākums ir aizsargāt. Kādreiz tas tika uzskatīts par iejaukšanos nacionālās suverenitātes jautājumos, bet pavisam nesen uh, E, šī aizsardzība tiek uzskatīta par tādu, kas varētu stiprināt valsts spēju pašai sevi aizsargāt. Vai jūs man piekritīsiet šajā postulējumā, ka mums ir jāiejauc tādās uh, e, konfliktu vietās kā Darfūrā, lai palīdzētu šo valstu valdībām un varas iestādēm izdarīt tās lietas, kas viņiem būtu jādara, bet ko viņas nespēja izdarīt? Uh, tādējādi padarot to par mūsu nākotnes darbu svarīgu aspektu tieši humanitārās palīdzības jomā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē uh, tāda spēcīga un vadošā loma, jo mūsu uzdevums ir aizsargāt cilvēku dzīvības un mums būtu arī jānosargā cilvēku iespēja eh, veidot labāku dzīvi arī teritorijās pēc konfliktiem. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Paldies! Ja. Vārds lūdzu no goja grupas, grupas Gabie Simērai. Es esmu šeit, saka runātē. Es gribētu tikai sacīt dažus vārdus par manām gaidām Tā kā mums tagad ir jauna komisāra amata kandidāti šim portfelim, tad man jāsaka, ka šis portfels ir saistīts ar saskaņotu politiku. Mēs raugāmies, lai mēs varētu šajā jomā iekļaut tādas jomas, kas līdz šim netiktu iekļauts, piemēram, kataklizmu novēršana. Un es gribētu, lai jūs mazliet paskaidrot, ko jūs domājat šādā kontekstā par iespējamu palīdzības fonda izveidi. Un šis fonds rūpētos par to, lai uh, dabas kataklizmus karstās, skartās valstis tiktu finansētas no šī fonda. Jāņem vērā, ka ne visos gadījumos var palīdzēt Eiropas investīcija banka. Un tad vēl arī jādomā par uh, ūdens uh, eh, nodrošinājuma instrumentu, kas ir izveidota uh, kā, kā valstīm. Vārds tagad Mario Peftikungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Komisāra amata kandidāte savās rakstiskajās atbildēs Eiropas parlamenta jautājumiem ir, manuprāt, izvairījusies no atbildes, kas viņai būtu jāsniedz. Varbūt jūs to varētu sniegt tagad. Kā jūs varat vērtēt Eiropas Savienības darbu tūlīt pēc e, traģēdijas Haitī? tuvāko ne, dienu vai nedēļu laikā. Vairākas dienas, ja ne nedēļas, tad bija tāds kā melnais caurums. Un ilgu laiku visas darbības Haitī izpaudās kā haotiska palīdzības sniegšana un būtībā eh, labums no tā bija mazāks nekā tas būtu varējis būt. Tad kāda ir jēga, ja palīdzības uh, paciņas pārtiks krājumi, paciņas tiek nomas no debesīm, ja šī darbība nekāda netiek koordinēta, tad varbūt tās saņem cilvēkam tās patiesībā nav vajadzīgas. Un konkrēti, ko jūs varētu sacīt par šādām lietām? Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu būt caurskatāmākai sistība, sistēmai saistībā ar izmaksām tiem darbiniekiem, kas eh, īsteno šo palīdzību. Jo šķiet, ka, piemēram, Haitī viņi tad eh, eh, pārņem televīziju. Un nobeigumā, kāda ir hum, militā, militāro spēku loma humanitārajā palīdzībā? Un tagad komisāram un kandidātei ir iespēja atbildēt 10 minūšu laikā. Zidant, madam. Priekšsēdētājs kundze, pastāvīgās referentes kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods un privilēģija būt e, šeit šodien pie jums e, kā e, komisāra amata kandidātē, kur būs atbildīgi par humanitāro palīdzību, starptautisko sadarbību un reakciju krīzes laikā. Tiem, kur cieši trūkumu pasaulē, šis ir svarīgākais komisāra amats. Un Tas, ka šāds amats ir izveidots, vēlreiz apstiprina to, ka Eiropas Savienība atzīst nenovēršamo. Tas zina, ka dabas katastrofas un cilvēku radītas katastrofas kļūst arvien biežākas. Mēs uzskat, es uzskatu, ka tas arī ir pareizi, ka mēs savietojām humanitāro palīdzību un civilo spēku reakciju. Vairāk nekā 90% no mūsu iedzīvotājiem gribētu redzēt, lai Eiropas Savienība būtu labāk gatava reaģēt krīzes situācijās visur pasaulē. Un kā jau iepriekšējā runātā izteicās, mēs patreiz atrodamies mm, krīzē, eh, kas eh, ir maksājusi vairāk nekā 150 tūkstošu Haiti iedzīvotāju dzīvību un trūkst vārdu, lai aprakstītu skumjas un zaudējumu, cie, eh, zaudējumu ciešanas tiem, kuri cieta šajā katastrofā. Vēl pirms 12. janvāra Haitī cīnījās ar struktūrālo problēmu atstāto mantojumu, kas radās 2008. Um, gada viesuļvētras rezultātā. Haitī sāk visu no sākuma, bet tā nav viena. Un es gribētu apliecināt, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai piedāvātu Haiti iedzīvotājiem labāko, ko Eiropas Savienība var dot. Es runāju ar mm, mūsu cilvēkiem Haiti, un man tiešām mm, iespaidoja tas, cik uh, ātri reaģēja mūsu palīdzības dienesti. Jau pirmajā dienā komisija uh, asignē 3 miljonus eiro palīdzībai, un tur atradās mūsu pārstāvji. Mēs nodrošinājām, ka desmitiem tūkstošiem Haiti iedzīvotāji bija pieejams dzeramais ūdens. 25 Eiropas Savienības dalībvalstis um, nosūtīja tik ļoti nepieciešamo palīdzību un tika koordinēt arī mūsu civilās aizsardzības pasākumi. Un, diemžēl, eh, persona, kas bija atbildīga par ANO spēku palīdzības koordināciju, gāja bojā. Kā vienmēr Eiropa parādīja, ka tā ir dāsna šādos gadījumos, jo mēs atvēlējām vairāk nekā 500 miljonu eiro eh, gan mm, neatliekamiem tūlītiem pasākumiem, gan arī ilgtermiņa atjaunošanas pasākumiem. Tāpat iespaidīgi bija privātie ziedojumi, kas parādīja, ka mūsu iedzīvotāji ir gatavi solidarizēties ar tiem, kur nonākuši trūkumā. Tagad ir divi prioritārie uzdevumi Haitī. Pirmkārt, mums ir jārīkojas izlēmīgi un ir jāturpina sniegt neatliekamo palīdzību, tīpaši tas attiecās veselības aprūpas pakalpojumiem un uz pajumtes sniegšanu. Otrakārt ir jāstrādā pie eh, integrētiem rekonstrukcijas pasākumiem ilgtermiņā. Mēs visi zinām, ka veiksmi būs lielā mērā atkarīga no Haiti valdības spējas uzņemties atbildību un vadošo lomu. Un tieši šī iemesla dēļ mēs mobilizējam 100 miljonu eiro asignējumu nehumanitārās palīdzības mērķiem, galvenokārt, lai palīdzētu atjaunot valdības funkcionēšanu un pakalpojumus. Nākamajā nedēļā komisija piedalīsies starptautiskās misijas braucienā uz Haiti, uz Haiti lai sagatavotu kopīgu vajadzību izvērtējumu, kas palīdzēs mums koordinēt mūsu darbu turpmākajos gados. Pēc šīs katastrofas mums būtu jāatbild uz jautājumu, kas ir ikvien prātos šodien. Tas ir, ko mēs varam darīt, lai uh, ātrāk un saliedētāk Eiropa varētu reaģēt kad notiks nākamā nelaime. Man ir liels prieks redzēt, ka nākamajā nedēļā eh, šis jautājums tiks iekļauts Eiropas Savienības neformālās ministru padomas darba kārtībā, un es eh, apņemos sekot eh, diskusijām padomē un darīt to aktīvi, un es arī lūkšu izteikt viedokļus par Barņē ziņojumu, kas tika sagatavots jau 2006. gadā. Tas tika pieminēts uh, daudzkārtīgi, bet tas netika uh, pilnvērtīgi izmantots, lai koordinētu struktūrētāku pieeju. Un es gribētu atrast iespēju apspriest šos jautājumus ar jūsu komiteju pēc iespējas ātrāk. Protams, ja es tikšu apstiprinātā matā. Uh, Godātie deputāti, mēs visi zinām, ka pasaulē ir ļoti daudz vietu kā Haitī, kas ir cietušas vai nu no kāda konflikta, vai no dabas katastrofas, kas ir prasējis daudz cilvēku dzīvības un kas ir iedzinis miljonus, ir tīpaši sievietes un bērnus, absolūtā nabadzībā, vai tie būtu plūdi Bangladešā vai konflikts Sudānā rezultāts ir viens un tas pats cilvēks cieš. Katru gadu vairāk nekā 300 miljonu cilvēku cieš no dabas katastrofām vai cilvēku radītām katastrofām, un vairāk nekā 42 miljonu cilvēku tiek, paliek eh, bez jumta virs galvas un meklē patvērumu citās valstīs vai citvietu savā valstī. Uh, Šie skaitļi noteikti pieaugs tādēļ, ka notiek klimata izmaiņas, tādēļ, ka notiek straujāka urbanizācija un val, atsevišķu valsts sistēmas ir nestabilas. Ja es tikšu apstiprināta amatā, tad es centīšos aizstāvēt to intereses un vajadzības, kuri visvairāk cieš no trūkuma. Es centīšos panākt, lai mēs vienotos par efektīvāku, mērtiecīgāku humanitāro palīdzību un labāku koordināciju starp humanitārajiem un militārajiem spēkiem. Es aicināšu respektēt starptautiskās humanitārās tiesības, un es runāšu ikreiz, kad tiks izmantot vardarbība pret ieslodzītajiem, vai kad seksuālā vardarbība tiks izmantot kā kara ierocis, vai kad tiks nogalināti civilās palīdzības sniedzēji. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir jāuzlabo sava kapacitāte, lai reaģētu šādos gadījumos, kā arī lai reaģētu uz klimata radītajām izmaiņām. Tāpat eh, es izmantošu savas pilnvaras, eh, ko man paredz Lisabonas līgums, lai izveidot Eiropas brīvprātīgo humanitāro korpusu. Un visbeidzot, es apņemos strādāt ar saviem kolēģiem, komisāriem, lai nodrošinātu, ka mūsu resursi tiks izmantot efektīvi, tiktu uzlabot mūsu rīcības koordināciju un lai mūsu Eiropas pilsoņi varētu būt lepni par humanitāro palīdzību un reakciju krīzes laikā, ko sniedz Eiropas Savienība. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēku vajadzības pieaug un cīņa par resursiem kļūst ar vien asāka, un šajā jaunajā situācijā, kad budžeti tiek samazināti un vajadzības kļūst ar vien lielāks, koordinācijas uzdevums starp dalībvalstīm, ar komisiju, ar citiem partneriem ir jo īpaši svarīgi komisijas ietvaros ļoti cieša sadarbība ar baronesu Aštonu un piebalgu kungu ļaus izmantot mūsu potenciālu pilnā mērā, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Un es tāpat cieši strādāšu kopā ar pārējiem uh, kolēģiem, komisāriem, it īpaši tiem, uh, kur būs atbildīgi par iekšlietu jautājumiem un kas būs saistīti ar reakciju krīzes laikā. Godātie deputāti, gribētu noslēgt ar sekojošo. Daudz gadu strādājot attīstības palīdzības jomā, man, es esmu guvusi devusi vienkāršu, bet svarīgu mācību. Neviens cilvēks neko nevar panākt strādājot viens, bet strādājot kopā, mēs noteikti varam panākt rezultātu. Un, ja es tikšu apstiprināts savā amatā, tad es noteikti vērsīšos pie jūsu komitejas, lai saņemtu jūsu padomu un norādījumus nākotnē. Paldies! Tagad mēs, es, eh, tagad mēs varam pievērsties brīvajam mikrofonam. Te būs runa par humanitarian gap angliski vai arī par eh, dažādu portfeļu darbības koordināšanas eh, komisijas, koordinēšana komisijas iekšpējā. Un un arī par eh, saikni starp eh, humano palīdzību, rehabilitāciju un attīstību. Un tad tagad 30 eh, sekundes jautājumiem. Jautājums no FIFAX Excel puses lūdzu. Liels paldies, Georgievis kundze. subsahāras eh, iedzīvotājiem ir nācies pamest eh, savus dzīves vietas eh, Sahāras dienvidos. Un Sahāras vietumas skaits, ka viņiem ir grūta situācija. Kā jūs domājat to risināt? Lūdzu vārds komisāra samat kandidātai. Ekoloģijas ģenerāldirektorātā Es atvainojos, humanārās palīdzības ģenerāla direktorātā mēs jau par to esam runājuši un, un runājuši par uh, reģioniem, kas ilgus uh, gadus jau cieši tieši ekoloģisko problēmu dēļ un ir ļoti grūti. Un mums ir jāatceras, ka mums vienmēr ir jāņem vērā šo cilvēku vajadzības un jāsniedz viņiem palīdzība. Un es vienmēr par to atceros. Tas, ko mēs darām komisijā, mēs esam atvēlējuši līdzekļus tās augtajām um, aizmirstajām krīzēm, un mēs, un es gribētu turpināt strādāt tieši ar šiem jautājumiem, šiem līdzekļiem. Kas? Lūdzu, uh, vārds Gomes kundzei 15 sekundes. Sudāna ir pirmā Eiropas Savienības uh, humanās palīdzības saņēmēja. Uh, pavisam drīz šeit tiks ievēlēts jauns prezidents, arī Etiopijā varētu būt iespēja saņemt šo palīdzību? Vai tur mēs turpināsim sniegt palīdzību, neņemot vērā to, ka NVO tiek uh, apspiesti? Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, lūdzu, vārds atbildēji. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, Gomes skundze, jums vairs nav iespējas izteikties komisārs skundze, lūdzu atbildi. humanās palīdzības pamatā ir neutralitāte un rūps par cilvēkiem. Mums ir jāpārliecinās, ka, ka tie, kas cieš, lai viņi saņem palīdzību, jo tā nav viņu vaina. Mums ir dažādi instrumenti, ar kuriem mēs varam spiest uz šādām valdībām. Un, piemēram, Sudānas e, gadījumā visi zina, ka Sudāna neseņem palīdzības atbalstu. Mums nav ar viņiem līgums uh, par šādas palīdzības sniegšanu, jo pastāv pamatots iemesls. Bet kas attiecas uz palīdzību kāru vai uh, dabas katastrofu cietējiem, tad mums nebūtu šeit jāskatās uz politisko dimensiju, uz politiskiem apstākļiem. Uh, Mums būtu jānodrošina tas, ka humāno palīdzību nesaglāb tie, nesagrāb tie, kas ir pie varas, un ka šī palīdzība nonāk tieši uz vietām, kur tas ir nepieciešams. Es atvainojos, eh, saka sēdes vadītāji, mums jāturpina. Vārds Kretju kundzei. Paldies, priekšstādātājs kundze, un Paldies eh, komisāras kandidātei par eh, tās veltīto uzmanību Haitī situācijai, jo jāņem vērā, ka tā ir ārkārtēja krīze, un līdz ar to humanā palīdzība un attīstības un rekonstrukcijas palīdzība ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk. Kā jūs esat paredzējis īstenot šo attīstības palīdzību un um, rekonstrukcijas palīdzību un kā jūs esat paredzējis eh, sadarboties ar Aštons kundzi? Liels paldies! Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Vakar es tikos pirmo reizi ar attīstības komisāru kandidātu, un mēs tieši par to arī runājām. Kā mēs nodrošināsim to, ka mēs Haitī strādāsim kopā, un mēs sagaidām ka problēmas ar uh, humanitāro palīdzību tur ilgi pastāvēs un palīdzība būs vajadzīga ilgi, bet tajā pašā laikā mums ir jāsāk uh, finansēt atjaunošanas pasākumi. Mums vienmēr ir kaut kādas dilemma, ar kuru mēs eh, saskaramies tādā situācijās kā Haiti. Tātad mums ir ātri jāpalīdz cilvēkiem, uh, bet, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, mums ir jāstrādā ar valsts iestādēm. Mēs zinām, ka arī valsts iestādes cieta Haitī tikpat smagi kā uh, Haitī iedzīvotāji. Un šeit es. Tātad tiek paskaidrots, ka atbildē jābūt ārtrai un uh, komisārs kandidāti tika pārtraukta. Arsenis kungam vārds. Liels paldies! Klimata izmaiņas mēs radījām mēs attīstītajā pasaulē, savukārt tās ietekmē attīstības valstis. Jurājot par meža saimniecību, tātad ko jūs darīsiet eh, saistībā ar, par, u, ar to, ka vajadzētu palielināt pieeju ūdenim un samazināt nabadzību? Lūdzu, vārds komisārai. Tas ir, jā. Tas ir jautājums, ar kur es esmu patiešām palīdz, pazīstama, jo Pasaules bankā es pie tā tieši strādāju. Tātad runājot par eh, mežu iznīcināšanu saistībā ar klimata izmaiņām, es patiešām ticu, ka liela daļa no klimata problēmām e, rada mežu iznīcināšanu, un es uzskatu, ka 20% no risinājuma arī nāks no maža. Diemžēl tas nav manu mana darba aptvēruma daļa. Ļoti bieži ir tā, ka meža iznīcināšana samaza lauksaimniecības produktivitāti un tādējādi rodas konflikta situācijas. Ja mēs skatāmies tādā plašākā mērogā, tad atbalsts eh, mežu atjaunošanai ir bijusi liela un svarīga daļa no mūsu attīstības programmām. Lundas kundze, lūdzu, jums ir pēdējais jautājums šajā sesijā. Paldies! Es gribētu zināt, kā jūs kā komisārs strādāsiet, lai nodrošinātu to, ka mums ir saskaņota attīstības politika, un te es domāju par uh, zvejniecības un tirzniecības nolīgumiem, jo mums arī šeit ir jāņem vērā attīstības perspektīva. Lūdzu, vārds komisāre. Nu, atkal man jāsaka, ka tas nav manā kompetencē. Tomēr mm, es biju gandarīta redzēt to, ka Barozo mūs eh, aicināja strādāt kā vienotai kolēģijai, un līdz ar to uh, Te ir arī runa par šo saikni, kas pastāv starp eh, nabadzību, eh, dabas katastrofu dēļ un eh, palīdzības uh, sniegšanu. Tā tad būtu mūsu atbilde. Bet man jāsaka, tā nav mana tiešā kompetence, tomēr mūsu komisijas kolēģijā mēs strādāsim visi kopā un arī es sniegšu savu ieguldījumu ar savu profesionālo pieredzi. Un saistībā konkrēti ar manu darbības jomu. Paldies. Un tagad pirmais, eh, pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Es atgādinu, jautājumiem atvēlēt 45 sekundes un atbildēju 1 minūte 45 minūtes. Lūdzu, vārds Mičela kungam. Paldies, priekšstādātājs kundze un uh, amat, uh, komisārs amata kandidāta. Es esmu priecīga, ka, es esmu priecīgs, ka Eiropas Savienība ir, ir diezgan uh, liela uh, humanitārās palīdzības sniedzēju. Taču Haitī mēs redzējām ASV, mēs redzējām Frančus, mēs redzējām Spāņus, un tur nebija viens uh, īrus, tur Beļģus, tur nebija viens vienots karoks uh, no Eiropas Savienības puses. Bet vajadzētu, lai mēs kā savienība sniedzam šādu palīdzību, lai mūsu pilsoņi varētu lepoties ar mums. Ko jūs domājat darīt šai ziņā? Ļaujiet man vispirms jums sacīt ka Eiropas Savienības pilsoņiem jābūt lepniem, viņiem ir pamats būt lepniem par to, ka Eiropas Savienība sniedz 60% eh, no attīstības palīdzības un 50% no humanās palīdzības. Un eh, tas nodrošinās labāku pasauli mūsu pēcnācējiem, mūsu bērniem. Un, kad es paraudzījos uz Barņē ziņojumu, mani pārsteidza, tajā esošais ļoti labais ierosinājums, kā uzlabot koordināciju. Un man rodas jautājums, kā tas līdz šim netika īstenots un ir vairāk iemeslu tam, jo ir valstis, kam ir eh, dažādi ieskati, kā būtu jākoordinē darbība krīzes situācijas, tad var arī ir subsidiaritātes princips, tas nozīmē to, ka komisija nevar iejaukties tur, kur eh, dalība valstis var strādāt pašas. bet skaidrs, e, ka plūdi pēdējo simts gadu laikā bija retāki nekā tie būs turpmāk, un skaidrs, ka mūsu atbildēji jābūt struktūrālākai, koordinētākai. Un es gluži nevaru teikt, ka centralizētākai, jo, protams, cilvēkiem tas nepatīk. Es runāju par struktūrētāku atbildi. Mums ir šīs kopienas jāsavad kopā un jāpalīdz jo skaidrs, ka Eiropiešiem un Bulgāriem, man jāsaka, protams, Bulgāriem šai ziņā ir vieglāk, jo mēs esam maza valsts, mēs esam lepni būt Eiropas Savienības sastāvā. Man šeit uz maniem dokumentiem ir Eiropas Savienības karoks, un ar to mēs varam lepoties. Bet pirmkārt mums ir jādarbojas tā, lai tam būtu jēga, un tad mums arī ir jānodrošina konsens, lai mēs varētu darboties kā vienots spēks. Īpaši tādās situācijās, kā, kāda bija Haitijas, protams, atkal pārsniedz savu laiku, atvainojos. Paldies! Papildi jautājums Jā, man jāsaka, eh, vai mēs nevarētu attīstīt šo ideju, ka būtu kāds eh, spēks, kāda organizācija, kas varētu vienoti darboties šādās krīzes situācijās. Varbūt mums būtu jāpārliecina Eiropas pilsoņi, lai viņi pies, ļautu tam piešķirt līdzekļus. Atbilde šāda veida jautājumos. Es saskatu uh, labu iespēju strādāt ar Eštonu, komisāru Eštonu un ar citiem tādiem komisāriem kā es, jo te nav jautājums tikai par humāno palīdzību. No humānās palīdzības viedokļa militāro spēku izmantošana tiek uzskatīts par pēdējo iespējamo risinājumu. Taču tādā situācijā, kāda ir Haiti, ir vajadzīga tādi spēki, kas nevienmēr ir pieejami pilsoņu aizsardzībai. Paldies, tagad vārds Berman kungam. Priekšsēdētāji, eh, komisārs, kandidāti, ārējo attiecību, eh, kopš ir eh, izveidots ārējo attiecību, vadītāja amat būs, amats būs grūti mums runāt kā vienā balsī. Un tas attiec arī uz attīstības fondu un uz citām organizācijām, ar kurām mums ir darīšana. Es ceru, ka Barozo kungs eh, abus instrumentus varēs apvienot vienā komisijā. Un eh, tad tādā veidā tiks arī konkretizēt strateģiskie mērķi. Kādu jūs redzat sadarbības ar saviem kolēģiem? Find... Manā gadījumā, manā kompetences jomā. Uh, Eh, es tur saredzu lielu iekšēju loģiku, jo tādējādi tiek sniegt iespēja izteikties tiem, kam tā parasti ir liekta. Mēs sniedzam, dodam labumu cilvēkiem, kam mēs kalpojam. Tas arī loģisks portfelis, jo Tas atver gan humāno palīdzību, gan civilo aizsardzību, e, piemēram, dabas katastrofu gadījumos, tas labi sasaucas. Un ja mēs runājam par starptautisko sadarbību, tad, ja mēs tieši skatāmies no humanās palīdzības skatu punkta, Tātad mēs šeit nerunājam tikai vispār par kaut kādu sadarbību, mēs runājam par iespēju mainīt, patiešām lietas mainīt. E, mēs varētu varbūt vairāk sadarboties ar reģionālām organizācijām Āzijā un Latīņa Amerikā, tātad reģionos, kur vairāk notiek dabas katastrofas. Un tādējādi mēs varētu mēģināt rast risinājums arī, piemēram, Āfrikas gadījumā. Tas ir, tā ir tā vieta, kurā es sevi redzu. Bet ja runājam par pārējām man portfeļu daļām, tad es nāku no organizācijas, kas pēdējo desmit gadu laikā ir dzīvojis tādā kā matricā. Jo man liekas, ka es jau esmu uzsūkusi savās asinīs to kolektīvo lēmumu pieņemšanu. Un es patiešām ticu, ka galvenais ir to cilvēku vēlme strādāt, kuri dara šo darbu, nevis paši cilvēki. Vakar no Aštonas kundzes es uzzināju, ka viņa ir patiešām gatava rast tādu visaptarošu pieeju. Papildus jautājums no Bermana kunga. Es skaidrs, ka Ašans kundze būs konstruktīva un pozitīva, bet runājot par, ies, par iespēju izteikties tiem, kam tā ir liekta, es kā radioreportieris, protams, atbilstu to. ļoti reti humānos koridorus vai humanitāros koridorus izveido konflikta zonās. Kā jūs uzskatāt, e, kādas, piemēram, mūsu tiesības sniegt humāno palīdzību tādos konflikta reģionos kā so Somālija? Kāda šeit ir uh, e, dilema, ar kur jūs saskaraties? Kā jūs redzat šo situāciju? Tas ir ļoti grūts jautājums, sarežģīts jautājums. Jo tiklīdz mēs sākam iesaistīt militāristus. Tā ir tāda kā Pandoras kaste, kur pēc tam nevar aizvērt. Un es jau teicu, ka tas būtu pēdējais pieņemamais vai iespējamais risinājums. Šis ir tāds jautājums, uz eh, kuru es varbūt daudz labprātāk atbildētu, izmantojot to tiltu, ko Aštons kundze piedāvā no aizsardzības ministru puses. Un no savas puses es varbūt varētu pārstāvēt humanās palīdzības kopienu. Es negribētu teikt, ka šiem cilvēkiem nav iespēja izteikties, viņi ļoti labi paši par sevi runā. Vārds Gērens kungam lūdzu. Paldies, komisārs amata kandidāte. Jūs, jūs rakstiskajās atbildēs jau esat runājis par uh, Uh, sadarbību starp uh, human, humānos palīdzības sniedzējiem un uh, pilsonisko sabiedrību. Un runājot par organizāciju, par kur šeit bija runa, varbūt to varētu mm, balstīt uz dalību valstīm. Uh, uz uh, dalībvalstu bāzes. Kā jūs varētu no, nodrošināt to, lai dalībvalstu ieguldījums būtu vērtīgs šai organizācijai, lai šī organizācija varētu strādāt kopīgiem svētki, uh, spēkiem, kā būtu bijis vajadzīgs Haitī gadījumā, ja tāda organizācija pastāvētu? Lūdzu, vārds komisārs kundzei, saka priekšsēdētāji. Man ir tāds iespējas, kā koordinācijas mehānismu, kas pašlaik pastāv e, tieši um, izmantojot informācijas monitoringa centru, e, patiešām labi darbojas tam, kam tas ir paredzēts. Tātad Ja tiek saņemta informācija par kādu katastrofu, tā tiek nekavējoši nosūtīta citām dalībvalstīm. Dalībvalstis piedāvā to, ko eh, viņas var piedāvāt, kas viņām ir, nevis to, kas patiešām varbūt būtu vajadzīgs. Bet, lai mēs varbūt virzītos tālāk, protams, ka dalībvalstīm uh, ir jāpiedalās šajā procesā. No vēstures es esmu mācījusies, ka dažas valstis ļoti atbalstītu, citām varbūt ir kādas iebildes. Uh, Savukārt citas vienkārši nesaka neko. Un tagad, eh, ņemot vērā Haiti gadījumu, mēs varbūt eh, saskarsimies ar intensīvākām debatēm, un mēs objektīvi skatīsimies uz šo lietu, un varbūt apsvērsim atkal pozitīvos, negatīvos aspektus, un varbūt pavirzīsimies diskusijās uz priekšu. Ja mēs skatāmies uz vēsturi, tad, man liekas, pirmo reizi šī ideja radās 2003. Gajā, gadā, tagad ir 2010. gads. Jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc e, šīs te diskusijas nav atsākušās, nav virzījušās uz priekšu. Uz priekšu. Un nu, no manas puses varbūt es šeit neko vairāk nevaru piebilst. Jums ir papildu jautājums, Sagerens kungs? Jā, konkrēti. Vai jums eh, patīk šī metode, kas tika jau izmantota, eh, kāda ietvaros izveidot katalogu, kādas, kādām spējām jābūt, lai sniegtu atbildi krīzes situācijā. Vai jūs gribat, lai tad šādā veidā dalībvalstis eh, paziņot, kādas ir to izvirzītās prasības šim katalogam? Lūdzu, vārds komisārais. Kandidātai. Man liekas, ka tā ir ļoti laba un pareiza pieeja. Jo vairāk mēs varam strādāt ar esošo iespēju noteikšanu un kaut kādu trūkumu novēršanu, tīpaši ņemot vērā finanšu situāciju, kurā mēs esam. Grūtības rodas tajā brīdī, kad visiem pašiem vajag savus resursus Un, un, un, un pie tā tad varbūt arī būtu vairāk jāstrādā un vairāk jārunā. Sargentīnī kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Tātad jūs, uh, Georgievas kundze, pareizi teicāt, ka galvenais ir koordinācija un tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Es vēlreiz gribēju atkārtot jau iepriekš uzdoto jautājumu. Ja mēs runājam par dažādām starptautiskās sadarbības formām, uh, Eh, jūs minējāt humāno palīdzību, bet ko vēl ietver šī sadarbība? Kāda ir jūsu atbildība šajā jomā? Vai, atbild, vai sadarbībā tiek iekļaut arī rehabilitācija, rekonstrukcija un citas jomas? Tātad jūs redzat to kopējo ainu, bet es gribu zināt, kurš šeit par ko īsti ir atbildīgs. Komisāra kandidātei vārds. Mana pieeja šim jautājumam ir uh, tāda, un es par to jau runāju ar baronesi Aštoni. Un uh, viņa teica, ka tā izklausās tā diezgan loģiska pieeja. Tātad starptautiskā sadarbība pirmkārt aptver humāno palīdzību un katastrofu seku novēršanu. Jo tas ir tieši tas, kas ir manas kompetences pamatā. Ja mēs paskatāmies uz piemēru no reālās dzīves, tad, kad mums radās grūtības ar palīdzības sniegšanu Birmas iedzīvotājiem un sākās diskusija varbūt par militāru iejaukšanos, tad ASEAN, eh, mēs runājām ar ASEAN pārstāvjiem, un ASEAN palīdzēja humanās palīdzības sniedzējiem sasniegt cietušos. Un tas ir tieši tas, par ko es runāju. Mēs varētu daudz aktīvāk strādāt e, partnerību izveidošanā, lai varētu darboties ar humanās palīdzības sniegšanu. Man nav nekādu šaubu par to, ka nākotnē būs aizvien vairāk nepieciešama humanā palīdzība katastrofu gadījumos. Tātad mums ir jādomā par gatavību šādiem uh, scenārijiem. Kad, kad Haiti uh, bija tsunami, tātad starp zemestrīci un tsunami pagāja diezgan ilgs laiks, un ja cilvēkus varētu iepriekš brīdināt, tad uh, zaudējumi būtu daudz mazāki. Un tā ir tieši tā pieeja, ko es, uh, uz ko es gribu norādīt, tieši runājot par starptautisko sadarbību. Es vairāk papildus jautājumus neuzdošu, jo mēs jau abas esam iztērējuši savu laiku. Paldies! Vārds tiek dots uh, eh, Maklapīnas kundzei no konservatīvo sabiedrī, uh, savienības. Es gribētu jautāt par NVO. Uh, eh, vai mums nevajadzētu ieviest kaut kādu uh, brīvprātības licenzēšanas procesu, uh, kur uh, nevalstiskās organizācijas varētu ievēl, izvēlēties piedalīties vai nē? Un man liekas, ka tādējādi mēs varētu pa uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uh, Tātad, kāda ir jūsu vispārējā pieeja uh, darbam ar nevalstiskām organizācijām? Runājot par šo humanās palīdzības daļu, jāsaka, ka visu darbu paveic NVO. Man liekas, ka kopumā ir 186 partneri, kas uh, ir pārbaudīti un varbūt kvalificēti uh, palīdzības sniedzēji sadarbībā ar komisiju. Kāds jau iepriekš runāja par atbildības aspektu. Komisija ir izstrādājusi diezgan nopietnu periodisko auditu sistēmu, eh, lai pārbaudītu gan partnerus, gan projektu sistēmu, un lai nodrošinātu, ka rezultāti ir atbilstoši tās organizācijas, kas neizpilda prasības, eh, gan reālā dzīvē, gan arī grāmatvedības ziņā, tad līgumi ar šīm eh, organizācijām vairs netiek slēgti, un es atbalstu šādu pieeju. Mēs nevaram atļauties izniekot sabiedrības naudu, it īpaši brīdī, kad nevienam naudas nepietiek. Tāpēc atbildības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Es svētdien, piemēram, veselas divas stundas strādāju kopā ar grāmatvedības e, kolēģiem, tieši lai sagatavotos atbildēju uz e, šo te jautājumu. Vai jums ir e, vēl kāds papildu jautājums, Maklākins kundze? Jā, jums ir ļoti tāda prestiža un svarīga loma, kā eh, Pasaules bankas eh, korporatīvajai sekretārei un viceprezidentei. Un kādēļ jūs gribējāt nomainīt šo prestižo amatu pret komisāras amatu? Atbilde. Jāsaka, ka te ir jārunā par divām lietām. Pirmkārt, apstākļi ir tiešām neparasti. Un mani līdzpilsoņi Bulgārijā dzīvo varbūt ne vislabākajos apstākļos. Mana ģimene ir uh, Bulgārijā un uh, šajā gadījumā, kad mani aicināja, es to redzēju drīzāk kā savu pienākumu. Bet otrkārt ir jārunā arī par veiksmi. Komisijā ir 26 portfeļi un uh, e, četros šajos amatos manas kvalifikācijas atbilst esošajām prasībām. Tā kā es tiešām ar e, prieku raugos nākotnē, jo es uzskatu, ka e, pārmaiņas visiem nāk par labu. Paldies! Zimmer de GUE, vous avez la parole. Lūdzu vārds Simmer kung, kundzei no GUE grupas. Jā, paldies. Uh, Godātā kandidātas kundze, no Tā darba, ko jūs esat paveikusi Pasaules bankā, šķiet jūs esat guvusi ļoti svarīgu pieredzi, jo man liekas, ka Pasaules bankē ir daudz tāds plašāks redzējums gan humanitārās palīdzības jautājumu sakarā, gan arī tieši nabadzības jautājumos. No šī redzējuma, kā jums šķiet, vai jūs liksiet galvenokārt uzsveru uz eh, humanitāro palīdzību un rekonstrukciju, un vai jūs eh, domājat, tiek primāri atbalstu cilvēkiem attiecīgajos reģionos? Jo no otras puses mēs redzam, ka ir atsevišķu Eiropas uzņēmumu interese šajos jautājumos. Jā, atbilde? Vispirms es gribētu teikt, ka saikne starp palīdzību, rehabilitāciju un attīstību nav tāda mehāniska. Uz to ir jāraugās kopsakarā. Jo Dažreiz ir situācijas, kad īstais laiks tā arī nepienāk, kā piemēram Sudānas gadījumā. Cik labi būtu, ja mēs varētu investēt valsts attīstībā vai piemēram Zimbabvē. Bet šīs situācijas ir izņēmuma gadījumi. Visbiežāk mēs tiešām varam realizēt tādu kompleksu pieeju, investējot gan uh, palīdzībā, gan attīstībā. Un, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad tas bija par to, kā es redzu uzņēmumu lomu, kuri piedalās šīs palīdzības sniegšanā Ja paraugamies no humanitārās palīdzības viedokļa un no labdarības viedokļa, tad, eh, jā, protams, ik vienmēr ir jāiesaist privātais sektors, ja tas ļauj valstīm piesaistīt uzņēmumu investīcijas. Pasaules bankā, piemēram, kad mēs to darījām, tad pirmkārt mēs gribējām redzēt, lai tiktu ievērotas cilvēku tiesības, otrkārt, lai tiktu ņemt vērā vidas prasības, sociālie nosacījumi. Un Tāda bija mūsu pieeja, iesaistot privātu uzņēmumus. Vai ir papildus jautājums? Jā, man ir vēl viens papildus jautājums. Mani interesē tie uzņēmumi, kas rekonstrukcijas ietvaros patiesībā gūst peļņu no tā, ka šai valstī tiek sniegts atbalsts no Eiropas Savienības līdzekļiem, jo šīs starpnacionālās kompānijas uh, ļoti bieži izmanto šādas situācijas savā labā. Drīzāk, uh, un, un, un bieži tām ir jāuzņems atbildība, piemēram, par vidas situācijas pasliktināšanos. Atbilde. Strādājot ar privāto sektoru pie attīstības jautājumiem, tad noteikti tas būs viens no maniem pienākumiem raudzīties, lai tas tiktu ievērots, jo tieši tā tiks eh, pārvaldīts un kontrolēts investīcijas attīstībā. Bet ja es atbildu nevis kā amatpersona, nevis kā amatkandidāta, bet kā privātpersona, tad, protams, mūsu pienākums ir uzturēt augstu standārtu. Un mēs centīsimies nodrošināt, lai uzņēmumu līdzdalība šādās valstīs nodrošinātu labāku sociālo vidi un funkcionēšanu. Tālāk Mario Boghesio kungs, priekšsēdētājs kundze, amatkandidātes kundze. Jūs parādījāt tādu milzīgu ticību šai lietai un uzticību arī tām, ka Eiropas Savienība kontrolē šos milzīgos izdevumus. Man ir cits viedoklis, un vai jūs, ja kļūsiet par komisāri, uh, uh, uzraudzīsiet uzraudzītājus, vai jūs sakosiet tam, kā tiek pārbaudīt līdzekļu izlietošana valstīs, kuras saņem šo palīdzību, jo, piemēram, Āfrikā politiskie līderi e, uh, runā pilnīgi citu valodu nekā jūs, un man šķiet, ka jūs drīzāk izvairījāties no jautājuma par militāro spēku iesaistīšanu palīdzības sniegšanā. Atbilde. Tātad ir divi jautājumi. Viens ir par to, vai es uzturēšu augstus standarts attiecībā uz uh, finanšu pārskatiem, no otrkārt militāro spēku iesaistīšanu. Tātad par pirmo jautājumu. Protams, es ticu, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, pilnīgu caurskatāmību un precīzu grāmatvedības uzskaiti. Jo Diemžēl kāds no man tuviem cilvēkiem uh, ļoti cieta no tā, ka uh, bija saindēti gruntsūdeņi. Tātad, citiem vārdiem sakot, es darīšu visu, lai nodrošinātu, ka tiek ievērot caurskatāmība tajā, kā tiek izlietoti finanšu līdzekļi. Bet to pasakot, man šķiet, ka tik tālu, cik tālu tārā palīdzība tiek sniegta partneru organizācijām vai caur tām, kā piemēram sarkano krustu, mēs redzām, ka um, viņi vienmēr izturējušies ļoti atbildīgi un šeit mēs ļoti efektīvi un prātīgi varam izmantot resursus. Tālāk par jūsu otro jautājumu. Humanitārās palīdzības sniedzēju organizācijas uzskata, ka militārā iejaukšanās ir pēdējais salmiņš. Un vienmēr ir jābūt ļoti tādām detalizētām un izsvērtām diskusijām par to, vai militārā iekšanās tiešām ir vajadzīga. No tā, ko esmu mācījusies līdz šim, es uzskatu, ka tas ir ļoti komplicēts, sarežģīts jautājums. Paldies! Priekšsēdētāji pārtrauc. Un vai ir papildus jautājums? Jā, es eh, gribēju, lai komisāri atgriežas pie šīs tēmas, jo es gribētu, lai viņi mums pastāsta par šo jautājumu pēc būtības. Jo Jūs nevarat eh, žonglēt ar tehnokrātiskiem terminiem. Jūs varat teikt, ka jūs nāk no Pasaules bankas pasaules, bet tā ir humanitārās palīdzības doktrīnas eh, eh, viena no šķautnēm. Vai jūs iesaistīsiet padomu un parlamentu, izstrādājot humanitārās palīdzības doktrīnu? Atbilde. Varbūt nobeidzot jautājumu par militāro spēku iesaistīšanu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai humanitārās palīdzības sniedzējiem būtu iespēja šo jautājumu apspriest ar aizsardzības ministriem, ārlietu ministriem, par to, kāds būtu vispareizākais veids vai formāts, par to mēs varētu runāt vēlāk. Bet es redzu, ka Aštons kundze varētu kalpot par ļoti svarīgu savienojošo posmu starp aizsardzības eh, ministriem un ārlietu ministriem un mums. Es atvainojos, diemžēl mums ir jāturpina, es pārtērēju laiku. Tālāk, Franka Van Hekskunga jautājums no politiskajām partijām nepievienojušies deputāti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs amata kandidātas kundze, es zinu, ka jūs noteikti zinat to, ka Karels de Huhts tika paziņots par personu non grata Kongo jo viņš runāja par to, ka Kongo valdība nav izpildījusi savus saistības par spīti simtiem miljonu eiro, ko Eiropas Savienība daudz gadu garumā ir iepumpējusi šajā Kongo uh, valstī lai stiprinātu pārvaldības struktūras un nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Ko jūs domājat uh, par uh, šo uh, situāciju un ko jūs dar, kā jūs strādāsiet ar Kongo valdību? Paldies! Atbilde. Es domāju, ka kad mēs esam nonākuši situācijā, kad saziņas kanāli vairs nedarbojas, tad, nu jā, tā ir pēdējā un vienīgā izēja, bet dažreiz, diemžēl, tas tā notiek. Es gribētu teikt, ka cik vien ir mūsu spēkos mēs cenšamies izmantot dialogu, kas varētu ļaut mums spērt soli uz priekšu. Diemžēl arī Pasaules bankā strādājot, mēs bieži esam redzējuši, ka mēs varbūt esam spēruši pārāk daudz soļus pretīm. Bet es varu teikt, ka es darīšu visu, lai uh, manā rīcībā būtu detalizēta un pilnīga informācija, un es noteikti kontaktēšos ar jums, jo jums ir tā priekšrocība, ka jums ir tāds neatkarīgs un objektīvs politiskais redzējums, jo jūsu mērķis ir nodrošināt efektīvāku Eiropas attīstības palīdzību. Tā kā es griezīšos pie um, komitejas šajos sarežģītajos brīžos, kad būs jāpieņem izšķirīgi lēmumi, un es paļaujos uz jūsu uh, viedumu un objektivitāti, bet ja mēs esam izsmēluši visas mūsu rīcībā esošās iespējas, visas sarunu iespējas, tad mums, diemžēl, ir jāpieliek punkts. Diemžēl. Man Hekar kungs, vai jums ir papildus jautājums? Jā, paldies. Bet vai jums nešķiet, ka mums ir jāieņem principiāla pozīcija, jo, ja nerunājam par ārkārtas apstākļiem, tad Kongo un citas Āfrikas valstis būtu stingri jāaicina ievērot likuma varu demokrātiju un ievērot cilvēktiesības. Un ja tas netiek izvirzīts kā pamatprincips vispār palīdzības sniegšanai, tad man šķiet, ka visi šie pamatprincipi vienkārši izkop gaisā. Atbilde. Man ir jābūt ļoti piesardzīgai šeit, jo manu pilnvaru sfērā, ja es tikšu apstiprināta šajā amatā, Mums ir jāievēro neutralitāte, un mums ir jānodrošina, ka mūsu palīdzība nonāk pie cilvēkiem. Mūsu galvenais fokus ir uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Protams, cilvēktiesības ir svarīgas, bet mūsu konkrētais mērķis ir ievērot šīs starptautiskās humanitārās tiesību normas. Ja runājam plašāk ārpus šī portfeļa mandāta Eiropas Savienībā, tad man ir jāsaka, jā, ir ļoti svarīgi izvirzīt skaidrus, nepārprotams principus, un es esmu lepna būt Eiropieti tādēļ, ka mums ir šīs vērtības, ka mums ir šie pamatprincipi. Paldies! Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Satanērs, man nebija ieslēgts mikrofons, saka priekšsādātāji. Tagad uh, vides komiteju pārstāv Teodors Skilakakis un vārds viņam. Paldies, priekšsēdētājs kundz, komisārs amata kandidātas kundz. Dabas katastrofas kļūst arvien biežāks pēdējos gados un arvien postošākām sekām, un mēs zinām, ka tas ir galvenokārt pateicoties klimata izmaiņām. Eiropā mēs ciešam no ugunsgrēkiem un plūdiem, piemēram, Dienvidē Eiropā katru gadu tūkstošiem hektāru tiek izpostīti. Uh, Ļoti bieži dalību valstu spēja reaģēt ir neadekvāta. Tīpaši, kad šīs dabas katastrofas ir tāda mēroga. Eiropas Savienība pagājušajā vasarā aicināja pastiprināt civilās aizsardzības kapacitāti. Vai jūs pozitīvi reaģēsiet uz šo pieprasījumu, un ja jā, tad kā jūs to darīsiet? Paldies! Atbilde divas minūtes. Paldies! Ja runājam par civilo aizsardzību un par to, ka vidas ģenerāla direktorāts apvieno spēkus ar e, ekoloģijas ģenerāla direktorātu, tad tika paredzēts jauns instruments, un tad mēs, protams, sagatavosimies jaunajam plānošanas periodam. Varbūt es nelietoju pareizo terminu, tad lūdzu piedodiet man, bet katrā ziņā nākamajam plānošanas periodam, kad tiks nodefinēts komisijas prioritātes. Šis ir ļoti tāds veiksmīgs un izdevīgs laiks, jo es ar eh, visai lielu pārliecību varu jums to teikt, jo es personīgi ļoti ticu tam, ka mums ir jābūt gataviem. Viena anekdote, viens gadījums, kad es biju Pasaules bankas direktori Krievijā. Mēs strādājām ar Krievijas valdību, lai finansētu projektu hidrometeoroloģisko dienestu modernizēšanai. Tas bija laiks, kad Krievi Krievijā finansiālā situācija bija slikta un, lai Krievija varētu ņemt kredīt no pasaules uh, bankas, finansēt šos hidrometroloģiskos dienestus, viņiem vajadzēja pierādīt šo to. Mēs veicām ekonomisko analīzi un mēs nonācām pie secinājumu. ka par katru izlietoto dolāru metroloģiskajiem dienestām atgrie, uh, E, ieguvums būs 16 dolāri. Tātad būs šī atdeva, investīcijas atdeva būs 1 pret 16. Tādēļ šāda izvērtēšana ir ļoti svarīga un sagatavošanās ir ļoti svarīga un tas atmaksājas. Tas noteikti nāk par labu arī Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Kad būsim veikuši izvērtējumu un redzēsim, kādi ir atbilstošie uh, pasākumi, tad kopā ar iekšlietu komisāru uh, Mm. mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma vēlreiz. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tā, otrais jautājums rauns. Nē, jums ir vēl papildus jautājums, lūdzu. Jautājums. Jūs teicāt, ka ir izmēģinājuma projekts, kas tika uzsākts pagājušā vasarā. Uh, un tika izmantotas Eiropas uh, ugunsdzēsības lidmašīnas. Vai tas tiks turpināts, vai arī jūs pārtrauksiet šovasar šo praksi? Atbilde. Jā, es uzzināju par šo projektu, un man likās, ka tas ir ļoti interesanti. Tomēr vēl nav īsti skaidrs, vai mēs varēsim turpināt to, un šobrīd es vēl nezinu, cik daudz līdzekļus mēs varētu atvēlēt šī projekta turpināšanai 2010. gadā, bet es ļoti ceru, ka mēs atradīsim veidu, kā to turpināt. Jo šis sākotnējais izvērtējums ir ļoti labs. Paldies! Voilà, donc notre deuxième tour. Tā, tad tagad, eh, saka priekšstādā, tagad sākas otrais eh, jautājuma atbilžu kārta. Kas Marekungam vārds? Liels paldies, saka Kasmari kungs. Jūsu paziņojumā jūs pieminējāt Eiropas konsensu par humano palīdzību. 2008. gadā tika izstrādāts rīzības plāns saistībā ar šo konsensu. Vai jūs saskatāt īpašus prioritārs elementus šai rīcības plānā? Paldies! Lūdzu vārds komisārs amat kandidātei. Kad um, ģenerāla direktorāta personāls man par to pas, pastāstīja, man tas atstāja lielu iespēju, jo 48 rīcības, 48 uh, rīcības jomas tika īpaši izceltas. Uh, Un es zinu, kurai šeit varētu sniegt savu ieguldījumu. Protams, pirmkārt tā ir koordinācija, tā arī šeit tika pieminēta. Un otrai, otrā joma būtu sadarbība starp eh, militārajiem un eh, civilajiem eh, darbiniekiem. Bet es gribētu pie tā jautājuma atgriezties eh, tad, kad es tikšu apstiprināta amatā un kad man būs eh, vairāk informācijas par eh, šo jomu. Tad es jums varēšu sniegt detalizētāku atbildi. Vai ir papildi jautājums? Jā. Mēs ceram, ka būs šāda laba iespēja, jo šis rīcības plāns tiks pārskatīts, un tad arī jums būs iespēja to vēlreiz tam pievērsties. Jā, tā ir, saka amata kandidāti. Jā, līdz ar to ir mazliet laika sagatavoties. Tagad vārds uh, Patrisam Tirolijam. Priekšsādātājs, uh, komisārs kundze, jūs sacījāt, savās rakstiskajās atbildēs, ka uh, Eiropas Savienības uh, darbība Haitī ir jāveido tāda, lai eh, dalībvalstu rīcība būtu koordinēta. Bet fakts ir tāds, ka individuālās dalībvalsts darbības netika saskaņotas, un mēs redzējām, ka līdz ar to um, iespējas, tās ietekme, pozitīvā ietekme nebija tik liela, cik tā būtu varējis būt. Un uh, ko jūs esat paredzējis darīt, lai atbildes līdzīgos gadījumos izmaksātu mazāk un būtu saskaņotāks? Lūdzu, vārds komisārs amatkandidātei. Atbildi humanitārās palīdzi, humanās palīdzības instrumentu izmanto ļoti efektīvi, bet šeit ir viens interesants novērojums. Pēdējo desmit gadu laikā deviņ, deviņos gados humānai palīdzība atvēlētā nauda šī instrumenta ietvaros nebija pietiekama. Jo komisijas eh, rezerves jau bija izsmeltas, un tas ir tas, par ko es runāju, ka dabas katastrofas arvien atkārtojas. Uz man atstāja liela iespēja tas, ka tika piešķirti arī citi Eiropas komisijas instrumenti, lai palīdzētu cilvēkiem. Piemēram, Kotonu līguma ietvaros Eiropas attīstības fonds piešķir 150 miljonu eiro, ja ir nepieciešams šiem uh, katastrofas kartiem reģioniem. Jau 37 miljoni eiro tika piešķirti. Protams, ja ir nepieciešams, tad resursi tiek eh, piešķirti un arī dalībvalsts uz to tiek aicināts. Es personīgi uzskatu, ka mums jāraugās nākotnē, izmantojot radošāku pieeju, kā mēs mobilizējam mūsu resursus. Uh, jo pastāv risks, ka viena valstī skart vairāk nekā cita. Ir viens piemērs, par ko es esmu ļoti lepna no manas pieredzes bankā. Un mēs izstrādājām ideju par eh, apdrošināšanu katastrofu gadījumā nabadzīgajām valstīm. Un Haiti saņēma 8 miljonus eiro no šīs apdrošināšanas uh, Tātad ir radoši risinājumi, kas uh, sniedzas pāri tradicionālajiem. Un līdz ar to mēs tad varam sniegt pareizāku atbildi. Jā, saka priekšstādātāji, ļoti interesanti, tomēr mums jādod tālāk. Es ceru, ka jums nav papildu jautājumu, saka priekšstādātāji. <clears throat> The, the floor is for Mr. Ivo. Un tagad vārds Ivanam Bāgela kungam. Paldies, e, Georgievs kundze, es gribētu jums izteikt komplimentu par jūsu izrādīto kompetenci un mierīgo atbildēšanas manieri. Es domāju, ka ir svarīgi tas, ka savā ievadrunā jūs mums sniedzāt arī informāciju par cilvēku izraisītajām katastrofām. Dažas katastrofas izraisa arī militāra iejaukšanās no kaimiņu valstī, piemēram, Jemens. Vai jūs uzskatāt, ka šādās katastrofās, kad vairāk cieši civiliedzīvotāji, dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka atbildības stabilizācijas un, un atbalsts sniegšanā? Kā jūs varētu risināt šo problēmu? Lūdzu, saka priekšsēdētāji. Jā, es atgriezīšos uh, pie šiem humanās atbalsta sniegšanas principiem. Te tā ir runa arī par eh, neatkarību humanās palīdzības sniedzējiem. Mēs šajā jomā esam secinājuši, ka valdības ļoti bieži nemaz nav iesaistītas. Dažkārt tās ir, bet bieži vien ar tām nav iespējama sadarbība. Mēs līdz ar to zinām, cik grūti ir sadarboties ar valstīm, kurās situācija ļoti nestabila, kurās valdība īsti nekontrolēs situāciju. Es, eh, kā jau sacīju savā ievadrunā, uzskatu, ka tad, ja mums ir jāsaskars ar situāciju, kad eh, civiliedzīvotājiem, cieš no netaisnības, jo īpaši bērni un sievietes, es iestāšos par palīdzības sniegšanu. Un ja es to varu panākt, pateicoties savam amatam, ja es varu panākt, ka šī nepieņemamā uzvedība tiek ievērot no starptautiskās sabiedrības puses, tad es to darītu. Es nezinu, varbūt es eh, kādu uh, Eh, jūsu jautājuma daļa nesadzirdēju, jo bija tāds blakus troksnis manās austiņās, kad es klausījos tulkojumu. Ja, es, eh, ja ir kāds papildu jautājums, es labprāt uz to atbildēšu. Vai ir? Papildu jautājums? Jā. Jā, man ir komentārs. Es pateicos par jūsu ļoti pilnīgo atbildi, un es jūs aicinātu izmantot to lielo morālo varu, kas jums ir, lai iejaukto šādās situācijās un darītu visu, kas ir jūsu amata kompetencē šajos jautājumos. Paldies! Lūdzu, komisārei! vārds. Paldies! Es eh, augstu vērtēju jūsu uzticību man. Es tā arī darīšu. Paldies! Lūdzu vārds Batstāsa kungam. Paldies, komisārs amats kandidāti. Es domāju, ka jums ir pazīstama humana, humanitārā situācija Gazā. Tā ir ļoti dramatiska. Jūs zināt, ka tur ir secināts, ka miljoniem cilvēku tur dzīvo ļoti, 1,5 miljonu cilvēku tur dzīvo ļoti uh, dramatiskā situācija. Kā jūs pārliecināsim savus 25 eh, kolēģus, lai Izrēla ļauj humanitā, humanās palīdzības uh, eh, konvejeriem nonākt uh, Gazā un uh, arī kāda būs situācija Gazas cietumos? Es ļoti augstu vērtēju to, kā jūs sacījāt, kā, ko es darīšu kopā ar pārējiem maniem kolēģiem. Jo, protams, pieejai šajā jautājumā ir jābūt kolektīvai no visas Eiropas Savienības puses, no mana viedokļa. Tas, par ko ļoti uztrauc mūsu humanās palīdzības sniedzēji, protams, ir pieeja. Tā ir ļoti ierobežota gazas joslai. Apmēram 1,5 20-25% apmērā ir šī pieeja nodrošināta tagad salīdzinām ar 2008. gadu. Tāpēc mums galvenais uzdevums ir iestāties, panākt, ka šī pieeja ir arvien lielāka. Bet kā mēs to varam panākt? Pirmkārt, ar informācijas kampaņām, bet vēl es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pastāvīgi risināt tos eh, šīs pieejas trūkuma cēloņus Piemēram, es ļoti labi saprotu, ka viens no iemesliem ir tāds, ka dažas no šīm precēm varētu izmantot militāriem mērķiem. Šajā gadījumā tas, kas mums būtu jādara, un es domāju, mēs to arī darām, ir pieprasīt uh, vienkārši izstrādājiet tādu negatīvo sarakstu, kuras preces Izrēlā caur, uh, caur Izrēlas teritoriju Gazā nevar ievest. Un es domāju, ka pirmkārt šeit ir jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā ir jāstrādā kā vienotai, jārunā vienā balsi, un otrkārt, humanās palīdzības sniedzējiem ir no mūsu puses jāsaņem pēc, lielāk, pēc iespējas lielāks atbalsts. Un pēc tam ir jā, jāņem vērā, kādas ir reālās tehniskās grūtības. Vai ir papildu jautājums, Bartkungs? Komisārs amat kandidāti. Uh, mazliet sīkāk varbūt varētu pateikt. Kopā ar Izraēlu mums ir vairāk sadarbības nolīgumu un arī uh, preferences pieeja no Izraēlas puses. Vai jūs neuzskatāt, ka šāda veida pārunas ar Izraēlu varētu izmantot, lai Izraēlu spērst pozitīvākus soļus? Tieši šī iemesla dēļ es arī uzsvēru šo jūsu jautājumu daļu. Jā, protams, mums ir jā, jāsadarbojas ar Izrēlu. Tas nav manā kompetencē pateikt, cik lielā mērā tas tiek darīts un kā to varētu uzlabot, bet šo vēstījumu, protams, es pateikšu arī saviem kolēģiem, jo tā ir mana Roma, loma, lai cilvēki saprot, ka krīze šajā e, gazjoslā ir nopietna un mums ir kaut kas jādara situācijas risināšanas labā. Tagad vārds Deva kungam. Pils, paldies, priekšstādātājs eh, uh, kundz. Jūs, komisārs amat kandidātu, tātad pieši būsiet eh, to eh, pārstāvi, kur līdz šim nav varējuši izteikties. Tātad Degūta kungs, piemēram, runā par tīrzniecību un jūs būsiet tā, kas iestāsies par tiem, kuriem netiek dot iespēju izteikties. Un dažkārt tas būs pret Eiropas Savienības interesēm, vai jūs esat gatavi to darīt? Jā, mans kungs! Jā, ser, saka Georgievs kundze un smējas. I, I am, uh... Have a follow-up question, Mr. Deva? Vai ir vēl kāds jautājums? Answer, no. Nē, pēc šādas atbildes vairs nē, saka Deva kungs, bet es ceru, ka citi komisāri uz to varēs sniegt atbildi. Oui, euh, suite au tremblement de terre. Jā, saka Triferis kundze, ņemot vērā hum, humano krīzi Haiti un e, Eiropas Savienības e, civilās aizsardzības mehānisms tika izmantots, un jūs atbildējāt savā, mm, savās rakstiskajās atbildēs, kādu mācību var gūt no šīs, eh, no šīs situācijas. Un jūs sacījāt, ka ir jāpastiprina sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Kāda būs tad eh, iespēja sadarboties humanās, eh, humanās palīdzības sniedzējiem un pārtiks piegādātājiem Eiropas Savienības eh, iekšienē un kā šī sadarbība tiks organizēta. Lūdzu vārds komisārs amata kandidātā, kandidātei. Liels paldies par šo jautājumu. Tas vien, ka vispār ir šis uh, āmats, starptautiskās sadarbības humanās palīdzības un krīzes situācija reaģēšanas komisāra āmats, jau ir laba zīme. Un es uzzināju, ka padomē ir divas grupas. Viena, kas nodarbojas ar humāno palīdzību, un arī grupa, kas nodarbojas ar civilo aizsardzību. Un būtu ļoti svarīgi izmantot šos divus veidus, šos divus instrumentus varbūt ir nepieciešami sinhronizēt mūsu darbību. Iespējams, ka viņu izvērtie pasākumi nav pilnīgi vienādi. Bet būtībā eh, tādā veidā te mēs varētu palīdzēt Haiti. Bet skaidrs ir tas, ka pēc tsunami tika īstenots ļoti labs novērtējums, un lai mēs varētu gūt mācību no tā. Un mēs paraugāmies uz Haitī situāciju, un mēs redzam, ka mācības tika gūtas lielā mērā. Ne visas, ne, ne visa situācija tika uzlabota, bet lielā mērā. Tomēr iepriekšējā ja pieredze tika izmantota, un uh, arī šajā gadījumā tiks izveidots vērtējums, un tad mēs varēsim atkal mācīties. Un padome būs uh, šī platforma, kur mēs ar šo informāciju varēsim apmainīties, un tā skaitā arī ar jūsu uh, komitejas deputātiem. Vai ir kāds papildu jautājums, saka priekšsēdētāji? Tagad vārds ārlietu komitejas vicepriekšsēdētājam uz vienu minūti. Paskūkungam. Nu, man tagad ir eh, problēma, saka Paskūkungs, eh, jo man bija divi jautājumi, ko es iepriekš biju sagatavojis, bet tie jautājumi jums tika uzdoti. Nu, iedomāsimies, ka ir kāda krīze ļoti politiski saspīlētā reģionā. Kā jūs esat paredzējusi reaģēt no vienas puses ātri un no otras puses E, ņemot vērā to ilgāko laika periodu, kas nepieciešams, š, ņemot vērā šo politisko problēmu. Humānā palīdzība ir e, realizējama ātri. Mums tā ir jāīsteno ātri un e, jānodrošina, ka cilvēki, kam tā nepieciešama, to saņem. Tad tas ir mūsu galvenais mērķis Protams, ja apstākļi konkrētajā reģionā, un diemžēl daudzos gadījumos tā arī ir, ir tādi, ka attīstība un rekonstrukcija nevar izvērst, tad mums vienkārši ir jārēķinās ar to, ka būs ļoti ilgstošs periods, kad cilvēki būs atkarīgi no šīs palīdzības. Cilvēku iespēja iegūt pārtiku ir ievērojami samazinājusies vai iznīcināta. Un jo ilgāk šis process turpinās, jo grūtāk šiem cilvēkiem ir atgriezties pie atjaunošanas un attīstības. Un ņemot to vērā, mums ir jāizmanto mūsu pašvaselais saprāts, ņemot vērā politiskos apstākļus. Ja mēs izvirsām pārāk augstus standartus, tad mēs patiesībā varam kaitēt šiem cilvēkiem vairāk nekā palīdzēt. Tātad te ir runa par, par loģiskās domas izmantošanu, bet, diemžēl, bieži vien šie lēmumi tiek pieņemti arī pamatojoties uz emocijām, jo būtībā te vislielākā nozīme ir caurskatāmai uh, informācijai, lai mēs varētu rēģēt pēc iespējas objektīvāk. Vai jums ir kāds papildu jautājums? Nē, paldies, sakrunātājs. Alors, euh, nous avons prévu... Labi, tad mēs esam paredzējuši turpmākos jautājumus, kuros politiskās grupas rakstos var iesniegt jautājumus Un es rakstos esmu saņēmusi šādus jautājumus. Kādas mācības jūs varat gūt no Eiropas Savienības atbildes, ko tā sniedza eh, Haiti, uh, Haiti um, zemestrīces gadījumā? Un kāda jums būtu galvenie mērķi, lai to risinātu? Protams, ka krīze joprojām turpinās, un e, pēc kāda laika būs daudz sistemātiskāk jānovērtē e, darba rezultāti. Bet šodien es varu runāt par trim lietām. Tātad pirmkārt cilvēki, kam esam uzticējuši šo darbu, viņi patiešām tur strādā, Viņi ir mācījušies no tsunami rezultātiem, un viena no šādām mācībām bija tāda, ka dažādās vietās ir jāizvieto krājumi, lai viss uh, nav steidzīgi jāatved eh, no viena centrālā, no viena centrālā punkta, tātad, lai jau krājumi eh, tiek glabāti dažādās vietās. Bet tas darba apjoms bija diezgan liels. Un es runāju ar cilvēkiem, kas strādāja uz vietas, un es uzklausīju viņus. Un, un viņi 24 stundas dienām un visu laiku stāstīja par to, ko viņi ir izdarījuši, un tas bija diezgan iespaidīgi. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kāds tas tika atjaunots, atainots ārpusē, tad, tad no nu, tā ir kaut kas mācī, ir ko mācīties. Tātad mums jāatceras, ka komunikācija ir būtiska, jo cilvēki tic tam, ko viņi redz, nevis tas, kas patiešām tur notiek. Otkārt, joprojām ir uh, iespēja uzlabot kopējo Eiropas rīcību šajā situācijā. Protams, ka ir dažādi iemesli, kur ir jāņem vērā, bet mums jādomā par to, ka mēs varētu uzlabot savu, uh, savu darbību. Un mēs varētu strādāt kā viena organizācija, nevis kā 27 plus viena. ASV ir eh, slimnīca uz kuģa, kas tika nosūtīta uz Haiti, vai jūs varētu iedomāties, ka eh, Eiropas Savienība uzņemtos līdzīgu lomu? Mēs atkal atgriežamies eh, pie jautājuma par sadarbību starp militāristiem un civiliem spēkiem. Kā jau es teicu, es ticu tam, ka militāros spēkus ir iespējams iesaistīt kā pēdējo risinājumu, pēdējo spējamo risinājumu, bet mēs jau sākām eh, varbūt runāt humanās palīdzības ģenerāla direktorātā, ka um, tā līnija, robeža šķirtnes starp divu veidu reakcijām izplūst. Un tagad ir jautājums, vai ir pareizi tas, ka ASV armijai bija jāiejaucas šajā lietā, un atbildi bija pilnīgi Skaidri jā, jo valdība nefunkcionēja un, un, un tas bija ļoti pareizs risinājums. Tātad, ja ir šāda situācija, kad valdība nefunkcionē, ka tā vispār ir pazudusi, tad risinājums ir pareizs, bet šāda veida situācijām jāpieiet ar lielu rūpību, jo ja šāds lēmums ir pieņemts, ja militārie spēki ir ievesti, tad to vairs nevar pagriezt kā, uh, kā nebijuši. Pēdējais jautājums. Kā jūs nodrošināsiet Eiropas finansējumu, jo īpaši Sudānai? Humāno palīdzību sniedz tiem, kam tas ir nepieciešams. Un tieši tāpēc ir pareizi jānovērtē tas, kur šāda vajadzība ir, otkārt vai mēs esam mobilizējuši visus resursus, kas ir nepieciešami, lai apmierinātu šos, šīs vajadzības, un treškārt, vai mums ir pieeja attiecīgajiem reģioniem. Tātad mēs zinām, ka dažos gadījumos ir problēma ar piekļuvi, citos gadījumos ir problēmas noteikt tos, kam ir nepieciešams vai kam kāda vajadzība. Uh, Citos gadījumos humanās palīdzības sniedzēji vienkārši nevar sasniegt tos cilvēkus, kam e, nepieciešama šī palīdzība. Tātad mums jāstrādā rūpīgi pie tā, lai pareizi novērtētu vajadzības, lai mēs mobilizētu nepieciešamos resursus, lai cilvēki vai valstis nesūtītu nevis to, kas viņiem ir, bet patiešām to, kas ir vajadzīgs, un lai e, palīdzība nonākt pie tiem, kam tā nepieciešama. Tie ir tie trīs elementi, uz kuriem vajadzētu likt uzsvaru. Paldies! Paldies! Tagad mēs sāksim trešo jautājumu un atbilžu kārtu. Un jautājums, kuri, eh, vārds Korinai Kretjūkundzei. Es palikšu pie tā paša jautājuma. Un tā tad jautājums ir par to, kā mēs varam nodrošināt drošību humānā, humānās um, palīdzības sniedzējiem, jo ir konflikti bijuši Rumānijā un, un Kongo, ir arī u, piedzīvot uzbrukumi humānās palīdzības uh, konvoģiem. Kā panākt to, lai šī humanā palīdzība nonāk mm, iedzīvotāju rīcībā un kā nodrošināt šo palīdzības sniedzēju drošību. Lūdzu, vārds komisārs, eh, komisārs amatkandidātei. We... Tas, ko mēs esam mācījušies no cilvēkiem, kas strādā ļoti sarežģītos apstākļos, ir tas, ka viņi ļoti bieži izvēlas, ka viņus neapsargā militāra personāls. Kāpēc? Jo tiklīdz ierodas militāristi, uzreiz tiek apšaubīts tas, vai palīdzības sniedzēji ir neitrāli. Bet, nu, jāņem, protams, vērā ir nepieciešamība, un man liekas, ka mans uzdevums ir tas, eh, ka mēs ka mēs joprojām esam atklāti un ka mēs novērtējam visas apstākļus pirms pieņemam lēmumu. Tātad eh, es domāju, ka varbūt mums vajadzētu runāt par eh, savu aviolīniju, izmantojot mēs varētu nogādāt palīdzību Kongo, un šeit es galvenokārt runāju par Kongo, jo tā ir liela valsts, bet varētu arī uh, runāt par šādiem lidojumiem uz Sudānu. Tātad eh, šī gadījumā būtu uh, kā aizsardzības pasākumu izmantot šo palīdzības sniedzēju nogādāšanu tieši palīdzības sniegšanas punktā ar lidmašīnām, nevis viņu konvejēšanu caur bīstamiem reģioniem. Mums ir jāatceras, ka, vi, ka ir svarīgi uzturēt saikni, ka ir svarīgi nonākt vietās, kur tas nepieciešams. Tātad, piemēram, Haitī gadījumā cilvēkiem būtu jādod iespēja pazvanīt saviem radiniekiem un paziņot, ka man viss ir kārtībā. Bet, ja mēs runājam par komunikāciju, tad ir pareizi jānovērtē drošības situācija eh, uz vietas. Uh, Georgievas kundzei tiek atgādināts, ka, diemžēl, jā, jābeidz runāt un jāturpina diskusija. Pagājušā gadā vairāk kā 200 humanās palīdzības sniedzēju gāja bojā, un man liekas, ka visus šos te gadījumus būtu pareizi jāizmeklē. Paldies! Tagad vārds eh, Piriņu Tandana kungam. kungam. Priekšsēdētā e, komisāra kandidāti, jūs ļoti labi e, darat savu darbu. E, jūs e, brīvi runājat Krievu valodā, trīs gadus pavadījāt Maskavā. Kā šīs zināšanas varētu palīdzēt jums darbā ar Krieviju, e, tieši saistībā ar humanās palīdzības jautājumiem? Atbilde. Eh, tātad runājot par manu Krievijas pieredzi, būtu jāmin divas lietas. Pirmkārt, kad es biju tur, tur joprojām tika saņemta humānā palīdzība tieši Kaukāza reģionā, Čečenijā un arī blakus reģionos. Mēs sadarbojāmies ar komisiju un ar ANO uh, sekojoši. Mēs, kā Pasaules banka, nesniedzam humāno palīdzību, bet mēs varam nodrošināt papildu visus apstākļus, lai palīdzība varētu tikt sniegta. Arī to, ka mums ir īpaša piekļuva dažāda veida amatpersonām Krievijā, Maskavā. Tātad mēs nodrošinājām, ka palīdzība sasniedz uh, dažādus uh, Kaukāzu reģionus, piemēram, Čečeniju, Dagestānu un citus. Tātad, eh, ka nauda tiek saņemta, ka cilvēki ir atbildīgi par līdzekļu izlietojumu. Mums neļauj darboties Čečenijā, bet mēs cilvēkus no Čečenijas uz, uz eh, Kabardina-Balkārijas reģionu pārvietojām. Man palēmējās būt eh, Krievijā pirmo reizi G8 samita laikā. Tātad viņi jautāja man, ko mēs varam darīt. Eh, jūs varbūt, un es atbildēju, ka jūs varētu eh, organizēt jauno donoru konferenci vai donoru valstu konferenci. Un man liekas, ka tas bija 2004. gada aprīlī. Un pašlaik Krievija strādā pie jaunas šādas konferences izveidas, bet, diemžēl, eh, runātāja tika pārtraukta. Eh, man ir papildus jautājums par Mičela kungu uzdoto jautājumu. Kā jūs varat eh, palielināt savu darba atpazīstamību? Varbūt jūs varētu sākt rakstīt blogu. Varbūt, ka jūs Twitterī varētu kaut ko arī rakstīt. Atbildi. Es eh, uzskatu, ka Twitters būtu ļoti piemērots šādiem mērķiem. Eh, jo tas, piemēram, ļoti labi varētu nodot informāciju žurnālistiem, ja, protams, to dara pareizi. Es nāku no paudzes, kur varbūt būtu vēl jāmācās ar šādām lietām apieties, bet, nu, tad, kad manu kandidatūru nominēja, man man bija ļoti ātri jāmēģina kaut kā sakontaktēties ar, ar saviem radiniekiem, jo es gribēju, lai viņi to zina no manis, nevis no kāda cita Twitters ir ļoti uh, iedarbīgs rīks, jo tas, tas ļauj izteikties īsi un koncentrēti. Tagad vārds no zaļo vārdā Izabelē Luzīne. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es esmu šeit. Es gribēju jums uh, jautāt, uh, kādu secinājumus varētu mm, Par kādiem secinājumiem varētu runāt pēc Kopenhāgenes konferences, tieši runājot par human, humāno palīdzību, jo ir skaidrs, ka mēs nevaram uh, ierobežot uh, klimata sasilšanu par diviem līdz trīs grādiem. Uh, kā jūs redzat uh, šajā sakarā humanās palīdzības uh, sniegšanu nākošo piecu gadu laikā, ņemot vērā visus klimata riskus? Uh, Un, ja mēs runājam arī par um, daudznacionālo korporāciju aktivitātēm attīstības valstīs, ko jūs darītu, lai uh, kaut kā uh, spies, piespiest šīs te organizācijas vai šīs, uh, uzņē, šos uzņēmumus ievērot uh, vides standartus? Atbilde. Varbūt tāpēc, ka es nāku no vidas aizsardzības uh, organizāciju kopienas. Es piedalījos Kopenhāgenes uh, samitā, un es nevaru teikt, ka man bija tikai negatīvi novērojumi. Jā, tur bija problēmas, jo, piemēram, no Eiropas uh, puses skatoties, eh, Eiropas Savienība nesēdēja kā vienots spēlētājs pie galda, un par to būtu jādomā pēc konferences. Bet pirms pieciem gadiem es, piemēram, pat necerētu, ka Šāda veida sanāksmē varētu piedalīties 120 valstu vadītāji. Ir skaidrs, ka izpratne par to, cik nopietnis šis jautājums uh, ir būtiski pieaugusi. Jā, Kopenhāganā bija hauss, 40 tūkstoši cilvēki, un arī tas palielināja izpratni par lietas nopietnību. Protams, ka nav tikai negatīvi rezultāti, ir arī pozitīvas lietas, bet kas attiecas uz jūsu jautājumu, es piekrītu, ka mums ir jābūt gataviem, ka mums ir nepieciešams vairāk resursu, lai atvieglotu uh, problēmas katastrofu rezultātā. Uh, strādājot e, Pasaules bankā, uh, es tieši strādāju pie jautājumiem, uh, pie klimata jautājumiem attīstības valstīs. Man liekas, būs būtu jādomā par tādiem, tādu radošu pieeju, kā mobilizēt e, finanšu resursus, ja mēs uzskatām, ka palīdzības budžeta līdzekļi tiks izmantoti, lai risinātu problēmas citās valstīs un ka tās valstis varēs to izdarīt paši par saviem līdzekļiem, tad tas būs nereāli. Uh, mans uzdevums ir strādāt kopā ar attīstības eh, komisiju. Diemžēl runātāja tika pārtraukta. Nākošais jautājums. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kāds ir jūsu viedoklis par šādu korporāciju darbību attīstības valstīs un ko jūs varētu e, teikt par e, dažādu katastrofu novēršanu nākotnē. Atbildi. Un šeit mēs nevaram runāt par vienu korporāciju. E, Jo ir uzņēmumi, kas strādā patiešām labi, ievēro prasības, ir uzņēmušies atbildību par saviem darbiniekiem, par valstīm, kur viņas darbojas, un ir uzņēmumi, kas cer iegūt tikai peļņu un aiz sevis atstāja uh, eh, tikai sabrukumu. Tāpēc es negribētu visus uzņēmumus vienādot, bet tas, ko es varu teikt, ir tas, ka daudzi uzņēmumi ir lielāki kā pašas valstis, un viņām ir noteikta atbildība. Un, diemžēl eh, Georgievas kundze tika pārtraukta. Tagad dodu vārdu Ivas Zaneks kundzei, kas uh, sēž aiz jums. Paldies, es esmu šeit augšā. Paldies, priekšsēdētāja kundze, paldies Georgijas kundzei. Uh, Man ārkārtīgi patīk, kā jūs atbildat uz jautājumiem, jūs esat ļoti mierīgi un pārliecināti. Es e, atgriežos pie tā jautājuma, e, kurus jūs devu jūsu priekštecim Deguktu kungam. Tātad humanās palīdzības organizācijas ir nosodījušas to, ka ir pazuduši daudzi bērni e, pēc Haitī zemestrīces. Tātad šeit mēs runājam par nelegālo tirzniecību ar bērniem. Kāda informācija par šo lietu ir komisijai? E, kādus pasākumus jūs plānojat veikt, lai uzraudzītu šo procesu un lai aizsargātu bērnus? Komisāra amata kandidāta atbild, diemžēl nav ieslēgts mikrofons. UNICEF eh, ļoti nopietni skata šo jautājumu, viņi ir snieguši daudz informācijas, tas ārkārtīgi palīdz. Un tādējādi mēs varam nonākt pie kādu konkrētu viedokļu un daudz uzmanīgāk skatīties uz šo lietu. Un šeit es runāju arī par valdībām, jo tas, ko es, es eh, saprotu, mm, ir, ir tas, ka par par dažiem, eh, par, par daļu adopcijām jau tika pieņemts lēmums pirms zemestrīces, savukārt citos gadījumos eh, situācija varbūt nav viennozīmīga, un šeit var runāt par nelegālo tirzniecību ar bērniem. Un es gribētu, lai UNICEF kolēģi turpina par to runāt, lai mēs par to zinām, lai parlaments par to zina, lai dalībvalsts par to zina, lai imigrācijas dienesti uh, to ņem vērā. Tātad tie dienesti, kas var palīdzēt apturēt šo procesu, un tātad, lai visi cilvēki dara to, kas viņiem jādara. Vai jums ir papildu jautājums, priekšsēdētāji? Tagad vārds Dereru Salam kungam. Priekšsēdētājs kundze Georgievas kundze, nopietnās humānu, eh, humānās krīzēs, ko rada katastrofas, mums ir nepieciešama dažāda veida palīdzība - ūdens, veselības aprūpe un citas, bet mums ir arī vajadzīga līderu darbība. Tātad mums vajadzīgas skaidrs indu, eh, instrukcijas, eh, atbildības jomas, un man liekas, ka Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt būtisku lomu. Tieši atbalstot uh, vietējās valdības nodrošinot šo te procesu vadību. Mēs varētu izveidot grupas, komandas, kas varētu palīdzēt eh, vadošajiem, eh, vadošajām organizācijām uz vietas. Atbilde. Es jums piekrītu. Tas patiešām ir vajadzīgs. Tas, ko mēs dzirdam no katastrofu vietām, uh, Un tas, ko es varbūt esmu dzirdējis no saviem bijušiem kolēģiem Pasaules bankā, ir diezgan neskaidrs tas, kā valdības spēj darboties eh, šādos apstākļos un, un, un ir skaidrs, ka Hītī gadījumā šeit mēs nevaram runāt par valdību, kas jau ilgi ir darbojusies eh, un šādos apstākļos eh, ir kritiski apdraudēta, bet es gribēju parunāt varbūt par, par kaut ko citu, kā mēs varam piedāvāt iespēju varbūt privātam sektoram šeit iesaistīties. Jo ja mēs paļausimies tikai uz valsts, uz pašvaldību sektoru, uz starptautisko atbalstu, tad mēs neatjaunosim Haiti eh, ātri un viegli tas būs daudz ilgāk un grūtāk. Ir tīpaši, ja mēs runājam par valsts atjaunošanu, ir svarīgi, ka mēs radam iespēju uzņēmumiem atsākt darbību, e, un šajā jomā ir e, pozitīvas zīmes. Mums ir jāpārliecinās, ka privātais sektors netiek pilnībā iznīcināts, ka cilvēkiem ir darbs un ka viņi, viņi var atgūt savu cieņu un, un pārliecību Un es par to runāju eh, nevis tāpēc, ka es nepietiekoši novērtēju valsts eh, iejaukšanās nozīmību vai, vai starptautiskās palīdzības nozīmību. Diemžēl runātāji tik pārtraukt. Eh, es domāju, ka nevajadzētu aizmirst, ka mēs šeit runājam par cilvēku atbalstīšanu, par palīdzības sniegšanu cilvēkiem konkrēti uz vietas un par palīdzības sniegšanu varas iestādēm, kuras tauta atzīst. kandidāts kundzei. Vārds atbildēja. Atbilde. Jā, es domāju, ka tas ir tiešām ļoti pamatot, tīpaši šajā brīdī, kad uh, daudz institūciju darboties spēja ir nepietiekama, un ar uh, šādu atbalstu noteikti valstī būs daudz vieglāk. Un tagad vidas komitejas vārdā Edita Strejas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs amata kandidāti, es gribētu atgriezties pie jautājuma par eh, dabas katastrofām Eiropā. Savā paziņojumā par dabas eh, katastrofu vai cilvēku radītu katastrofu sēku likvidēšanu Eiropas komisija eh, ir teikusi, ka tā izveidos īpašus pasākumus tālo austrumu ugunskrēku apkarošanai un novēršanai. Vai tas nozīmē, ka komisija sagatavos direktīvu, kā to parlaments bija prasījis savā rezolūcijā jau 2006. gadā, tāpat kā ir direktīva par plūdiem? Vārds atbildēja, lūdzu, divas minūtes. Es situāciju saprotu tā, ka patreiz notiek darbs jautājumā par meža ugunsgrēkiem. Ja raugamies uz šo jautājumu, tad tas tiek skatīts gan no attīstības viedokļa, gan no lauksaimniecības viedokļa. Protams, ja mēs paraugamies uz plūdiem, tad es domāju, ir tikai loģiski, ka tiek izstrādāta direktīva, kas palīdz savienībai reaģēt šādos gadījumos, bet tagad izteikšos īsi. Man vienkārši ir jāizpēta jautājums uh, tuvāk, jo es patreiz nevaru atbildēt jums jā vai nē, jo es neesmu ar šo jautājumu pienācīgi iepazinusies, bet es jūs noteikti par to informēšu. Labi, un tagad turpinām jautājums. Paldies, jā, man ir papildus jautājums. Es gribētu uzzināt kaut ko par vēl vienu Eiropas parlamenta rekomendāciju un tās likteni. Tā bija rekomendācija par pārtuksnešošanās, plūdu un sausumu kontrolas centru. Vai jūs atbalstat šādu kontrolas centru izveidošanu? ka tas eh, varbūt ļautu novērst šādas katastrofas, nevis likvidēt sekas. Vārds atbildēja. Jā, protams, tas ir ļoti nepieciešams, jo mums ir jāzina šo parādību mēroks, eh, īpatnības, un noteikti šāds kontrols centrs ir vajadzīgs, jo jo vairāk mēs zinām, jo vairāk informācijas mums ir, jo labāk mēs varēsim sagatavoties un jo lētāk uh, mūsu sabiedrībai būs likvidēt šādu parādību sekas. Paldies! Un tagad mēs esam nonākuši pie otrās kārtas brīvajam mikrofonam. Un Jāņi, te ir jautājums par eh, starptautisko cilvēku tiesību jautājumu, eh, starptautisko cilvēku tiesību pārkāpumiem. Un vispirms jautājums Mičel, no Mičela eh, kunga puses, Eiropas tās partija. Es gribētu kandidātei uzdot sekojošu jautājumu. Kā jums šķiet, ko varētu darīt, lai pastiprinātu starptautiskās kriminālās tiesas ietekmi? Uh, piemēram, attiecībā uz valstu un valdību vadītājiem, kuri um, sankcionē nogalināšanas, vardarbību un tam līdzīgi. Atbilde. Man šķiet, ka šī ir joma, kas atrodas ārpus manu pilnvaru loka. Jā, protams, es domāju par Sudānu un par starptautiskās kriminālās tiesas mēģinājumiem mm, izpildīt savu spriedumu. Humanitārās palīdzības darbiniekiem Sudānā ir jāieņem neitrāla pozīcija, un tādēļ man šķiet, ka Aštāns kundze vislabāk varētu atbildēt uz šo jautājumu. Es eh, negribu izvairīties no atbildes, bet tā nav man pilnvar. Vārds Gerero Salonam, Salom kungam. Lielas paldies! Kā jūs esat iecerējusi veikt uzlabojumus, aizstāvot šo humanitāro telpu, pārskatot Eiropas Savienības konsensusu par humanitāro palīdzību, kas notika Spānijas prezidentūras ietvaros. Atbildēju 45 sekundes. Paldies, kā jau mēs iepriekš atbildējām. Kā jau es iepriekš teicu, atvainojos. Uh, šis dokuments tiks pārskatīts, un mēs varētu identificēt tās jomas, kur jāpievērš lielāka uzmanība, un identificēt mm, tās vietas, kur mums ir jāpastiprina sava darbība. Es uzskatu, ka pēc svarīgākais ir arī sarežģītākais jautājums, un tas ir par civilo un militāro struktūru miedarbību. Spānijas prezidentūra ir iecerējusi izvērst diskusijas par šo jautājumu, un, protams, ja mēs panāksim progresu, tad tas būs ļoti labi. Priekšsēdētāji pārtrauc, Gerens kungs papildz jautājums. Merci, Paldies, es gribētu uziet, uzdot šādu jautājumu komisāru samatu kandidātu. Pirms vairākiem gadiem humāno Mjanmarā atteicās humanitāro, uh, humanās palīdzības sniedzējiem piekļūtās uh, tās uh, pilsoņiem, ņemot vērā, cik daudz uh, cilvēku gāja bojā, kā jūs varētu risināt šo problēmu. Lūdzu, vārds komisāri. Es domāju, ka katrā gadījumā situācija ir jāizvērtē atšķirīgi. Šī jūs minētajā gadījumā es gribētu teikt tā, ka tika pieņemts pamatots lēmums, un pamats bija tam, ka Tur bija notikusi etniskā tīrīšana, tur tika veikts krimināls darbības. Protams, nav iespējams viens universāls risinājums. Galvenokārt mums ir jārespektē tie principi, pēc kuriem starptautiskās humanitārās attiecības vispār tiek veidotas. Paldies! Tas kungs. Paldies! Jūsu ievadu komentāros jūs teicāt, tad, kad tie seksuālā vardarbība tiek izmantota kā kara ierocis, uh, Tas tieši notiek Austrum Kongo katru dienu, un ko jūs esat iecerējis darīt uh, attiecībā uz šo situāciju? Paldies, atbilde. Šajā brīdī mūsu rīcībā esošie instrumenti ļauj mums, piemēram, veidot bēgļu nometnes tā, lai sievietes maksimāli tiktu pasargāts no seksuālās vardarbības. Kad mēs gatavojām savus paziņojumus par drošības platformām, mēs domājām vienmēr arī par to, ko šie pasākumi nozīmē konkrēti sievietēm. Un, protams, mums ir arī jāaicina mūsu pārējie partneri pievērst lielāku uzmanību šiem jautājumiem un arī aicināt valstu vadītājus ieņemt striktāku pozīciju. Paldies! Tev Karas kundz lūdzu. Um, do you have the intention to impose sanctions on... Vai jūs esat iecerējusi izvērst sankcijas pret tām uh, valstīm un valdībām, kuras ir atbildīgas par humanitāro krīzi vai kuras bloķē humanitārās palīdzības piegādi tiem, kam tā ir nepieciešama. Paldies! Atbilde. Mana portfeļa ietvaros, diemžēl, šāda instrumenta nav. Tādēļ man ir jāievēro neutralitātes un objektivitātes princips, bet, kā esam redzējuši ekstremālajās situācijās, vardarbības ekstremālajās situācijās, tad Eiropas Savienība šādos gadījumos vairs nesniedz humanitāro palīdzību bet es noteikti varu sniegt informāciju saviem kolēģiem, lai to varētu iestrādāt tālāk politiskajos lēmumos. Paldies! Un tagad mēs pievērsīsimies ceturtajai jautājumu un atbilžu kārtai. Un vārds Kerena kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pievērsties eh, tai, eh, tam operāciju spēkam, eh, kas Eiropas Savienībai vēl ir jāizveido, lai atbildētu uz eh, šādu veidu krīzē. Vai jūs esat paredzējusi kaut kādu sloga sadalīšanu, burden sharing, lai tad katra dalībvalsts eh, sniegtu savu ieguldījumu un lai konkrētās izmaksas būtu sadalītas? Atbilde. Es, protams, atbalstu Mm, kopīgas atbildības un nastas uzņemšanos. Un, protams, mēs uh, varam aicināt aktīvāk iesaistīties arī jaunās dalībvalstis. Es arī esmu no šādas jaunās dalībvalsts, tādēļ man ir pienākums mūsu valstu pilsoņus vairāk informēt par to, kādēļ tas ir svarīgi, pat ja mēs esam, paši esam sarežģītos finansiālos apstākļos jo es domāju, tas ir svarīgi mums kā Eiropiešiem sniegt šādu palīdzību. Es vēl nezinu pietiekami daudz par to, kādā veidā komisija miedarbojas ar dalību valstīm, lai veicinātu uh, šīs iemaksas, bet es noteikti to darīšu un strādāšu kopā ar piebalgu kungu turpmākajos gados pie šī jautājuma. Paldies! Tālāk papildus jautājums Gerens kungam. Parola, ma, madam, beriš... Ja nē, tad tagad Berišet Šneiberša Strām kundze vārds jums jautājumam. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Kandidātas kundze. Man ir liels prieks uh, iesaistīties šajā diskusijā ar jums. Es ceru, ka šī nav pēdējā reize. Savās rakstiskajās atbildēs jūs norādījāt, ka Eiropas brīvprātīgo korpusu izveidošana ir priekšlikums, kas tiks uh, publiskots šogad. Vai jūs zinat, kad? Un vai jūs zinat, uh, kāda ir situācija šajā jautājuma sakarā? Un vai jūs saglabāsiet šo savu priekšlikumu vai jūs uzturēsiet to? Man šķiet, tas varbūt ir pārāk optimistiski. Atbilde. Jā, protams, tas ir ļoti optimistisks projekts, eh, bet es domāju, ka laiks ir ļoti piemērots. Ja mēs gribam veidot šādu korpusu, tad es domāju, 2011. gads ir ļoti labs laiks. To paredz arī Lisabons līgums. Tas ir ierakstīts tajā, Un mums ir jāstrādā pie tā, lai tas notiktu. Bet mums ir jāsako divām lietām. Pirmkārt, budžets, un otrkārt, mērķis. Un budžets tādēļ, ka mēs nevaram šo veidojumu finansēt no humanitārās palīdzības budžeta, kas mums patreiz ir, jo tas būtu negodīgi vienkārši pret šīs palīdzības saņēmējiem. Otrakārt, mums ir jādomā, eh, ko šī struktūra darīs šis brīvprātīgo korpus. Protams, mēs negribam brīvprātīgos sūtīt uz krīzes situācijām, kur ir nepieciešama īpaša sagatavošanās, bet varbūt mēs varētu paņemt tādus modeļus kā inženieri bez robežām, ārsti bez robežām. Mēs varētu šo korpusu veidot tā, lai pēc iespējas vairāk brīvprātīgos mēs varētu iesaistīt, neapdraudot viņu drošību. Un um, es tiešām esmu ļoti aizrāvusies ar šo ideju. Varbūt es esmu pārāk optimistiski, jo es esmu jauna visā šajā lietā, bet nepieredzējusi, bet ja kaut kas tāds ir ierakstīts Eiropas dibināšanas līgumā, un es domāju, vienkārši mums tas ir jādara. Paldies. Budget. Jā, bet mums ir nepieciešams budžets un rūpīgi jāizstrādā struktūra. Paldies. Vai jums ir papildus jautājums? Jā, eh, vai jūs varat iedomāties, ka eh, ar dalībvalstīm varētu būt sarežģīts diskusijas par šo jautājumu? Atbilde? Jā, protams. Šeit galvenais vārds ir brīvprātīgie. Un tas nenozīmē, ka visām valstīm jāpiedalās, ka visiem jāpiedalās. Te iet runa par brīvprātības principu. Un tad tās dalībvalstis, kuras gribēs piedalīties, varēs piedalīties. Es domāju, ka būtu ļoti dīvaini izveidot obligāto brīvprātīgo korpusu. Es domāju, ka tādēļ, tādēļ pieeja mēs realizēsim attiecībās dalībvalstīm. Paldies! Vārds Kašman kungs, lūdzu. Paldies priekšsētētāji. Georgievas kundze, jūs zinat, ka šī uzklausīšana ir domāta, lai izvērtētu kandidātu spēju un piemērotību. Man ir jāsaka, ka jūs iespaidojāt mani ar savu eh, zināšanu dziļumu, godīgumu, intelektuālo kapacitātu, un jūs esat izcils piemērs tam, ko mēs varētu saukt eh, par politikas koherenci. Tādēļ es neuzdošu jautājumu, jo man liekas, mēs varētu vienkārši pāriet uz pozitīvu apstiprināšanas procesu bez jautājumiem. Paldies! Thank you. There were consensus. <laughs> Jā, es saprotu, ka ir vienprātība. Okay, um, I, I follow on. Nu, labi, es ieturēšu savu pozīciju tomēr. Tagad došu vārdu Elēnai Teokorasus kundzei no Tautas partija grupas. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Es gribētu uzdot vienu jautāju. Es esmu pret jebkādu veidu militāru iejaukšanos. Es uzskatu, ka amerikāņi nekad neaizies no Haiti. Bet jautājums par šo nodomu organizēt eh, ātrās reaģēšanas eh, militārajiem spēkiem, kas tad varētu tikt izmantoti uh, Uh, krīzes situācijas, jo fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība nevarēja iejaukties ne Libānā, ne Haitī, ne Šrilankā. Tā tad ir vajadzīgi brīvprātīgie, taču vajag arī izveidot uh, vienu organizēto militāro spēku. Paldies! Atbilde. Ideja par uh, to, kas izklāstīts Barņē ziņojumā, ir vērsta uz to, ka tiek veidoti spēki, kuros tātad piedalās dalībvalstis, bet ja, teiksim, kaut kas iztrūkst, tad šīs plaisas aizpilda komisija vai savienība kopā. Man tas liekas saprotami un loģiski, bet ja tik daudzus gadus kaut kas nav ticis darīts, tad noteikti ir labi iemesli, kāpēc, un kamēr es neesmu to sapratusi, es domāju, būtu bezatbildīgi ieņemt jebkādu pozīciju, bet es noteikti aktīvi iesaistīšos šī jautājuma risināšanā, un es sekošu diskusijām uh, padomē, 11. datumā, un mēs runāsim par baron, ar baronesi Aštonu par Eh, šo diskusiju pārvēršanu praktiskos rezultātos. Katrā ziņā, tad, kad tiks noskaidrots, kāpēc tas nav noticis, es noteikti atgriezīšos pie jums ar ziņām. Paldies! Question. Vai ir papildus jautājums? Paldies! Vai jums eh, līdz tam brīdim ir paredzēts e, izveidot tādu kā savu veidu pasi visu brīvprātīgo aizsardzībai, kas e, dažādās e, valstīs riskē, piemēram, gāzes joslā, tad, kad viņi grib piekļūt un sniegt palīdzību. Paldies par šo jautājumu. Tas gan tā gan nav tēma, par kuru man ir pilnīga informācija. Es zinu, ka, piemēram, ANO ir īpašs dokuments par to, bet es nezinu, ko mēs darīsim attiecībā uz humanitāro mm, darbinieku pasēm. Tad es zinu, ka ANO ir šādas īpašas pases, bet kā tas tiks risināts Eiropas Savienībā, es vēl nezinu. Paldies. Tālāk, Tojas kundzei vārds jautājumam. Komisārs amata kandidātas kundze. Uh, Mēs redzam, ka jūs noteikti esat gatavi rīkoties un jūs esat gatavi plānot un novērst uh, katastrofas un veidot struktūras, lai labāk reaģētu, bet uh, šīs uh, preventīvās pieejas kontekstā es gribētu vaicāt jūsu tādu ilgtermiņu redzējumu. Ir um, tātad dažādas katastrofas, kas notiek, bet ir arī attīstības scenāriji, piemēram, sausumiem Āfrikā un citās jaunatīstības valstīs. Lielas zemes platības tiek eh, ļoti intensīvi apstrādātas, izmantotas un pēc tam pamestas. Ko jūs darīsiet šajā sakarā? This, uh, this... Atbilde. Šis jautājums ir saistīts ar mm, katastrofu pamatcēloņiem un darbībām, kas var vai nu sekas vēl vairāk pasliktināt, vai arī novērstās. No savu pilnvaru viedokļu raugoties, es varu tikai teikt, ka es noteikti sadarbošos ar maniem pāriem kolēģiem, tīpaši attīstības komisāru, lai koordinētu pasākumus ekoloģiskās ilgtspējas nodrošināšanai un izvērtētu to, kā jebkurš pasākums ietekmēs cilvēkus, vidi, migrantus, uh, iztiku. Šis jautājums strikti neietilpst manu pilnvaru lokā, bet es varētu varētu nodrošināt, ka diskusijās komisāru kolēģijā un it īpaši kontaktos ar attīstības komisāru, tas būtu jautājums, ko mēs regulāri risinātu. Paldies! Vai jums ir papildu jautājums? Jā. E, ņemot vērā jūsu tēlu, šeit. Jums tomēr būtu vienmēr jāiet eh, ārpus jūsu tiešajām kompetencēm, jo, protams, ka vienmēr būs eh, kaut kādi uh, problēma jautājumi, kas it kā ir ārpus jūsu kompetences, tomēr jums pie tiem būs jāstrādā. Un tagad pie cita jautājuma. Sievietes uh, tiesības uh, no humānā viedokļa ir grūti tās uzraucīt, tad, ja jums ir ārkārtas situācija. Jā, es gribētu izteikties pavisam skaidri. Tas iemesls, kāpēc es te runāju par šo atbildības sādali, ir tāpēc, ir tāds, ka es negribu, lai tiktu sagaidīts, ka, ka human, ka par humāno palīdzību atbildīgais eh, komisārs nodarbosies ar eh, ūdens piegādes jautājumiem un tādiem. Taču jāņem vērā, ka ir vairāki faktori, kas gal galā var novest pie katastrofas. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, Tautas partijas vadā Kristianam eh, Prēdas kungam. Paldies! Es gribētu jums eh, uzdot jautājumu par uh, humanās palīdzības eh, ķēdes darbību nacionālajā līmenī. Vispirms es gribētu zināt, ko jūs domājat par pašreizējo situāciju un kā, kāda ir tā savietojamība, tā ķēdes posmu eh, saskare E, starp nacionālās, nacionālajiem palīdzības sniedzējiem un sniedzējiem Eiropas līmenī. Lielas paldies! Lūdzu vārds e, komisārs amat kandidātai. Pēdējo gadu laikā ir panākts e, progress, sākot ar Parīzes deklarāciju, tad mums bija akras nolīgums. Tādā veidā tad e, būtībā tiek samazinātas e, visādas prasības, kas neļauj e, dažādiem partneriem sadarboties palīdzības sniegšanā. Un šajā procesā daudz vairāk uzmanības tiek pievērts uh, tam, ko dažādie partneri vai līdzekļu piešķīrēji var sniegt. Eiropas uh, Savienība vienmēr ir iestājusies par palīdzību attīstībai. Un arī pa mana pašreizējā organizācija, Pasaules banka, ir sniegus lielu ieguldījumu šai ziņā. Un es uzskatu, ka ir eh, liela priekšrocības šādām organizācijām. Pirmkārt, jo tik pievērsta liela uzmanība daudzveidībai un arī sociālai iekļaušanai, piemēram, attiecībā uz sievietēm vai arī uz eh, maza mēroga privātā sektora attīstību. Un es esmu priecīga par to, ka, eh, ka mēs esam piešķīruši līdzekļus eh, šādiem mazajiem biznesiem. Bet runājot par vidi, mēs nesam, neviens cits nav darījis vairāk kā mēs, lai šo jautājumu pavirz, ievirzītu attīstības palīdzības e, jomā. Katrā ziņā es esmu gatava tur strādāt arī turmāk. Vai ir kāds papildu jautājums, prāda skungs? Nav jautājumu. Es esmu pateicīgs par jūsu atbildi. Esmu gandarīts. We, we now have the um, participating committee. Un tagad mums ir ārlietu komitejas pārstāvji. To pārstāv tāds viceprezidents Dominiks Podis. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisārs kandidāts, jūs atbildējāt uz vienu jautājumu saistībā ar situāciju Gazā. Uh, Taču es gribētu, lai jūs vēl pievēršaties tam jautājumam, jo, diemžēl, šī traģēdija, traģēdija, kas ilgst jau gadiem ilgi, kļūs vēl smagāk. Jūs zināt, ka Ēģipte ir nolēmusi slēgt pazemes tuneli uz Gazas joslu, un līdz ar to vairāk par miljonu cilvēku tiks pilnīgi izolēti. jo pārtikas krājumi vairs e, nenāks ne pa šo tuneli, ne, nedz arī pa sauzemi caur e, Izraels teritoriju. Kādas steidzamās e, institīvas jūs esat paredzējusi, lai šī situācija neizvērstos par vēl vienu katastrofu? Jums ir divas minūtes laika atbildēt ar priekšsēdētāju. ir nedaudz ļoti sarežģītu problēmu, kurā uh, eh, Startautiskās sadarbības humanās palīdzības un krīzes situācija reaģēšanas komisārs nevar rīkoties viens atsevišķi. Te ir jābūt sadarbībai starp visiem komisijas locekļiem un arī dalībvalstīm. Es nepiedāvāšu šodien Šodien es nepiedāvāšu konkrētu politisku inicitīvu, jo tas būtu bezatbildīgi no manas puses attiecībā pret tiem kolēģiem, ar kuriem mēs šo jautājumu ļoti detalizēti apspriedām. No humanās palīdzības viedokļa ir tikai viena problēma - tā ir piekļuve. Ja mēs šo piekļuvi nepaplāšināsim, tad mūs gaida milzīga problēma ļoti daudz cilvēku no tā cietīs ārkārtīgi lielā mērā. Es, protams, labprāt sniegtu savu risinājumu, taču ne es viena pati varēšu atrisināt šo problēmu, jo te ir lielā mērā runa par uzticēšanos divu tautu starpā, bet es noteikti parūpēšos par to, lai šis jautājums būtu ļoti svarīgs mūsu darba kārtībā, jo īpaši sadarboties ar Reliks komisāru. Vai ir kāds eh, papildu jautājums, Bodīs kungs? Jā. Jūs nu pats sacījāt, ka steidzamības situācija Eiropas Savienība varētu vismaz no juridiskā eh, viedokļa izmantot nolīgumus, kas eh, to saist ar vienu vai citu valsti. Kā jūs esat paredzējis izmantot nolīgums ar Izrēlu, lai noņemtu šo uh, izolāciju uz uh, gazas joslu? Lūdzu, vārds komisārei. Es šai situācijai sekoju vairāk no ārpus vienkārši kā pilsoni. Es saprotu, ka šī problēma ir ļoti svarīga. Un man uh, ir radies iespējas, ka Eiropas Savienība savā nostāja ir bijusi ļoti loģiska, konsekventa, bet, protams, ka tās ietekme varētu būt lielāka. Vienīgais, ko es varu sacīt, E, ir tas, ka nevarētu apgalvot, ka Eiropas Savienībai nav sava viedokļa, bet cik lielā mērā tās viedoklis varētu gūt svaru, tas man vēl ir jāizpētī, jo šai jautājumā es esmu nesen, e, esmu, tā sakot, jauniņā. Tas arī būs jāapspriež ar Barenos Eštoni, Jautājums ir tāds, vai ir kādi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ko mēs būtu varējuši izmantot un eh, neesam izmantojuši. Un tad es atgriezīšos pie jums. Un tagad mēs pārējām, saka priekšstādātājs kundze, pie, pie papildu jautājumiem no politiskajām grupām. Tos es nolasīšu. Uz tiem var atbildēt eh, vienas pusotras minūtes laikā. Pirmais jautājums. Dažas valstis eh, aplēj eh, šantažē starptautisko, starptautisko um, sabiedrību. Piemēram, tādā ar Etiopiju. Ko darīt? Lūdzu, jums ir pusotra minūte, lai atbildētu uz šo sarežģīto jautājumu. Šis tiešām ir ļoti grūts jautājums. Jo te, protams, ir runa par morālo dilēmu. Ko tad izdarīt? No vienas puses jūs zināt, ka valdība nelietīgi izmantotās pilsoņus, bet no otras puses tie, kas tašā tiek izmantot, arī cieši. Es sacītu, ka labākais, ko mēs varam darīt, ir ļoti rūpīgi, ļoti centīgi mēģināt sniegt palīdzību tiem, kam tā ir vajadzība, bet ne valdībām. Un masu informācijas līdzekļos atainot reālo situāciju ar valdībām. Nav runa par to, ka tās noteikti ņemt vērā mūsu kritiku, bet te ir lieta tāda, ka tad, ja jūs pārkāpj starptautiskos uh, noteikumus, tad eh, skaidrs, ka jūs arī starptautiskā sabiedrība neņems vērā. Dažkārt valdī, uz valdībām tas atstāja iespaidu, un tad situācija uzlabojas. Es domāju, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Otrais papildu jautājums, saka priekšstādātāji. Kā jūs nodrošināsiet to, lai humanā palīdzība paliktu stingri autonoma un netiktu izmantota kā instruments ārlietu politikā. Atbilde. Viena no galvenajām, pirmajām lietām, ko mani cerams turpmākie kolēģi humanās palīdzības ģenerāldirektorātā sacīja, ir tas, ka nedrīkst pieļaut, ka humanās palīdzības instruments tiek izmantots ārlietu politikā bieži vien cilvēki mirst vai dzīvo atkarībā no tā, vai viņi saņem šo humāno palīdzību vai nē. Un es šos divus budžetus turētu atsevišķi. Un ja civilējai aizsardzībai tiek izstrādāts jauns instruments, tad tam ir jābūt atsevišķiem atšķirīgam no tā budžeta, kas tiek piešķirts humanai palīdzībai. Priekšsēdētāji, kādas jūs skatī, skatījumā ir iespējas uh, attīstības jomā izveidot uh, jaunus uh, uh humanās palīdzības uh, līdzekļu budžets? Atbildi. Vispirms uh, es līdz ar attīstības komisāru iestātos par to, lai tiktu piešķirt vairāk līdzekļi attīstības palīdzībai, humānai palīdzībai. Mums ir šai gadījumā jāievēro mūsu solījumi. Un tad, protams, līdz ar valdībām un padomu un komisiju mums ir skaidri jāzina, kādas īsti ir vajadzības. Ja desmit gadu laikā deviņos no šiem gadiem mums bija jāizmanto rezerves līdzekļi, tas skaidrs, ka šīs uh, krīzes situācijas tagad uh, rodas biežāk nekā agrāk. Es zinu, ka resursu jautājumā vienmēr ir konkurence. Es nāku no fiskālās, fiskālā konservatīvisma vītes. Es zinu, ka, vā, ka līdzekļi jāizmanto ļoti uzmanīgi. Bet, ja krīzes situācijas un dabas katastrofas turpināsies tikpat bieži kā līdz šim, tad eh, neveiksmīgās eh, valstis eh, tikai vairosies. Mēs zinām, ka nākošo dekāžu laikā cilvēku skaits milzīgi palielināsies. Un līdz ar to arī uh, daudz būs valsts, kurās valdīs hauss. Un mums jābūt godīgiem pret sevi un jāapzinās, ka reālā situācija ir tāda, kā tā ir. Bet tai pašā laikā es uzskatu, ka izmantojot radošu pieju arī attiecībā uz līdzekļiem, mēs varam panākt labu risinājumu. Un, piemēram, priekšstādātāji pārtrauc, <laughs> kur runātāji, diemžēl mums eh, beidzies laiks. Vai komisāri varētu pastāstīt? kādu viņi saskat savu lomu starptautiskajā sadarbībā un, un kādu to, kāda viņa paredzēja sadarbība ar citiem komisāriem Piebalkungu un Ashtonas kungu. Kundze. Un vēl ir papildu jautājums līdzīgs. Parlamentu bieži vien kritizē par to, ka to interesētu tikai viņa paša um, kompetences, pilnvaras. Uh, Vai eh, saistībā ar eh, došanos uz eh, Haiti jūs zināt, kam ir kādas pilnvaru šajā jautājumā, ņemot to, ka jūs esat atbildīgi par humāno palīdzību, vai arī jūs varbūt vienkārši runājat Eštons kundas vietā? Labi, ļaujiet man vispirms atbildēt uz vieglāko jautājumu. Vispirms, ja es esmu humānās <laughs> palīdzības un krīzes situācija rieģēšanas komisāra amata kandidāti. Protams, kā jau mēs šodien te secinājām, būs vairākas jomas, kurās kompetences pārklājas, un es eh, ceru, ka Eštonis kundze uh, varēs uh, no sava amata augstumiem runāt par uh, dažādām lielām problēmām. Bet, ja es tiek apstiprināts, mana apstiprināt savā amatā, tad es būšu atbildīgi par humāno palīdzību un atbildi reaģēšanu uz krīzes situāciju. Un es gribu atkārtot. Es uzskatu, ka š, šī pieeja ļoti pareiza. Es tātad uzskatu, ka es strādāšu starptautiskā sadarbības jomā tik lielā mērā, cik lielā mērā uh, tas ir saistīts ar manā atbildības jomu, nekonfliktējot ar manā atbildības jomu. Taču, ja es būšu uh, pilnīgi neitrāla, tad es nebūšu nekādā veidā nodarīga humanās palīdzības sliedzējiem. Taču tai pašā laikā man komisijai un arī šeit Eiropas parlamentam uh, ir jāstāsta par tām problēmām, kas ir saistītas ar manu darbības jomu, un tad tās iznest, tā sakot, starptautiskajā, uh, starptautiskās platformas. Mani bijušie kolēģi Pasaules bankā varētu sacīt par lielo problēmu ar uh, valstīm, kuras var uzskatīt par uh, neizdevušāmies valstīm. Uh, Viņa teica, ka jūs tu taču negrib doties atpakaļ tajā jomā, bet es uzskatu, ka mēs varam izveidot starptautiskās sadarbības jomas šajā jautājumā. Un uh, te varētu arī būt runa par reģionālo sadarbību, un te, te es nevarēju pabeigt uh, to savu piemēru ar Krieviju, bet nu arī šoreiz, ne, diemžēl, laiks ir beidzies. Un tagad piektais jautājumu un atbilžu rauns. Un uh, jautājums no Norbert Naisera S un D grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju atgriezties pie uh, saiknes starp uh, militāro un civilo palīdzību, kas ir sarežģīts jautājums. Un es gribēju runāt par Afganistānu. Jūs uh, zinat, ka janvārī bija konferences Londonā par Afganistānu. Uh, Eh, kuras laikā vienojās par jaunu stratēģiju, kas arī eh, aptvēra eh, humanitārās un civilās palīdzības apjomu, kas tiks palielināts un tiks pavisam drīz uzsākts Afganistānā arī tāds civilās samierināšanās process. ANO un ES galvenokārt sniedz civilo palīdzību Afganistānā, un man liekas, ka šai palīdzībai būtu jābūt daudz efektīvi, efektīvākai. Vai jūs šajā laikā esat um, spējis varbūt domāt vai apdomāt, kāda veida pieeju mums vajadzētu pieņemt uh, attiecībā uz šiem jautājumiem? Atbilde. Dažas lietas, kas ir diezgan skaidrs. Nav pieņemams tas, ka uh, militāristi sniedz humāno palīdzību tādā veidā, kas skaidri nojauc robežu līniju starp civilo un militāro palīdzību. Piemēram, ja mēs izmantojam militārās automašīnas un, piemēram, nokrāsojam baltā krāsā, tad eh, nu, paliel, samazinās iespēja, ka uh, tās apšaudīs. Savukārt no otras puses, ja humanās palīdzības sniedzēja lūdz militāru atbalstu, tad jā, par to mēs varam domāt un piešķirt kaut kādus resursus. Bet starp šiem diviem punktiem ir daudz un dažādas iespējas. Tātad mums ir saprātīgi jādomā par to, cik tālu mēs varam iet. Tieši runājot par militārās palīdzības sniegšanu vai par militāras iesaisti humanās operācijās jo es mm, varu saprast, varu redzēt, kāpēc, eh, kāpēc karavīriem tiek dota iespēja, piemēram, uzbūvēt skolu, jo viņiem tas eh, patiešām iet pie sirds, un bērniem patīk jaunas skolas. Ja mēs runājam par palīdzības eh, sniegšanu un par attīstību, Un, un tad mēs eh, jau sākam šaubīties, vai šādā gadījumā mēs varam runāt par neitrālām, objektīvām darbībām. Tad, kad tika pārskatīts humanās eh, palīdzības vienošanās eh, progress, diemžēl runātāja tika pārtraukta, vai jums ir papildus jautājums? Jā, jā, man ir papildus jautājums. Uh, Vācijā un arī citās valstīs nevalstiskās organizācijas debatē par, eh, par šādu jautājumu. Tātad organizācijas vēlas redzēt kategorisku nodalījumu starp militāro pusi un civilo pusi un civiliem uzdevumiem no otras puses. Šīs organizācijas nevēlas sajaukt šos te divus uzdevumus. Kā jūs to varētu komentēt? Atbilde. Tas ir tieši tas, par ko es runāju. Jā, no vienas puses tas varētu izskatīties tā labi un jauki, bet no otras puses tas apdraudz cilvēkus. Jā, protams, ir jauki un labi, ka uh, militāra personāls dara šīs lietas, bet tas apdraud humanās palīdzības sniedzējus. Tātad mums ir jādiskutē par šo te starp pelēko zonu. Uh, Tātad, ko militāristi var darīt, vai viņi var izmantot kaut kādas humanās palīdzības platformas militārām operācijām un otrādi. Un varbūt uh, ir arī gadījumi, kad uh, eh, nepieciešama militāristu eskorts, un mums ir uh, jālem tātad, ko mēs darīsim šajā vidusspēlēkajā zonā. Striflers kundzei vārds lūdzu. Jā, es gribētu īsi atgriezties eh, pie šī jautājuma par eh, Kongo sieviešu un bērnu, eh, Kongo sieviešu izmantošanu. Un šie noziegumi tiek veicināti no, no valdības puses, jo tagad šos pārkāpumus veic ne tikai militāristi, bet arī mm, citi. Kāds jūs esat paredzējis pasākums, lai to novērstu? Atbilde. Tātad vienkārši eh, tas, ka mēs par to runājam un aizstāvam vārdos, ne, ar to nepietiek. Ir tīpaši, ja mēs šeit, piemēram, runājam par starptautiskiem spēkiem, mano spēkiem vai, vai, vai kādiem citiem, tad eh, uz šiem te spēkiem būtu jāpaļaujas, ja valsts e, vadība neņem vērā to, ko dara militāristi, tad mums varbūt ir e, jārunā par šīm problēmām. Madame Stifler, est-ce que vous avez une question pour la... Stiflers kundze, vai jums ir papildus jautājums? Tagad vārds sociāldemokrātu vārdā Veronika Keisler. Lūdzu. Paldies! Man bija jautājums par gāzes joslu, bet būtībā jums tas jautājums e, tika jau uzdots, tāpēc es tagad jums izdošu citu jautājumu. Mēs augstu vērtējam jūsu e, pieredzi Pasaules bankā, un jūsu atbildes arī liecina par to, ka tā varētu būt noderīga. Bet ir viena lieta, kas mums mazliet traucē. Uh, Mēs e, līdz šim negribējām izmantot rasta fondus, jo tad tur e, savā ziņā nauda tiek ielikt tādā melnajā kastē, vai tas būtu AKK valstīm vai citām. Un tad tā vienkārši pazūd. Un kā, ko, kā jūs varētu atbildēt šādu veidu problēmu? Komisārs kandidāti atbild. Nu, kas attiec uz Pasaules banku? Uh, Eiropieši tur ir eh, ļoti acīm redzami. 24 biedri. No nu, atkarībā no gada dažreiz mums ir 8 līdz 9 Eiropas pārstāvi, eh, tātad eh, bankas valdē, un, un tā ir tāda ļoti spēcīga grupa. Eiropa kā reģions ir lielākais pasaules bankas akcionārs, Un kad es eh, runāju ar saviem kolēģiem par ierašanos Briselē, es teicu, ka mūsu bankas vienošanās uh, līgums paredz, ka uh, lielāko akcionāru uh, dzimtenē vai izcelsmes valstī jāatrodas Pasaules bankas galvaspilsētā vai Pasaules bankas birojām, tad varbūt mums jāpārvietojas uz Eiropu. Bet, nu, runājot par jūsu jautājumu, uh, visādas dažādas darbības, e, jā, teiksim, ir atpazīstamas, bet nu, varbūt nav tik atpazīstamas kā Eiropas Savienības karoks vai, vai līdzīgas lietas. Tātad mūsu darbs, mūsu uzdevums ir informēt cilvēks par to, no kurienes tad nāk nauda. Un šeit es sniegšu jums piemēru. Piemēram, tad, kad es biju Ķīnā, e, man aizveda skolu, kuras būvu finansēja Pasaules banka. Un man liekas, ka, ka būvu finansēja arī Vācijas eh, Ķīnas līguma ietvaros. Un man liekas, tā tad, ja mēs skatāmies uz šo piemēru, tad varbūt mums būtu daudz vairāk jāinformē par šādiem labiem piemēriem. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad eh, sabiedrība mūs neatbalstīs. Vai jums ir eh, papildus jautājums, kundze? Jā, varbūt. Nu, labi. Vēl runājot par kasu, tad, kad mēs izstrādājām šo uh, palīdzības uh, pagaidu, uh, pagaidu instrumentu. Pasaules banka tad izstrādāja šādu medicīnas palīdzību, bet pagāja pusotrs gads līdz šie produkti tiešām līdz šī zāles nonāca gazā. <laughs> Kā jūs to varētu risināt? World Pasaules banka ir ļoti konservatīva, tieši runājot par projektu izveidi un, un izpildi, Jā, no vienas puses mēs esam ļoti labi apkarojuši korupciju, un es varētu būt lepna ar sasniegto, bet no otras puses papildus, tas nozīmē papildus kontrolu un papildus dažādu veidu, teiksim, kontrolas pasākumu, un tas pa, palēlina visu, un es, es piekrītu tam, jā. Tagad vārds tautas eh, grupas vārdā Gālēr kungam. Humanity. Paldies! Jūs eh, teicāt, ka humanās palīdzības un krīžu situācijas novēršanas jomā jūs vēlaties strādāt proaktīvi, jūs vēlaties izveidot partnerību ar partneriem, eh, kopā ar kuriem varētu rēģēt nopietnās krīzes situācijās runājot par jūsu uh, darbību uh, Pasaules bankā, kā jūs skatāties uz uh, Eiropas Savienības sadarbību ar dažādām starptautiskām organizācijām? Šeit uh, varbūt jūs mēģināt neapvainot vai kaut kā neaizskart savus nākošos kolēģus, bet, bet uh, neizskatās, ka jūs uh, Eh, ka jūs gribētu plaši izmantot eh, savas pilnvaras un varbūt, ka, ka citi, paļauties to, ka citi varbūt šīs te pilnvaras varētu eh, izmantot. Komisārs kandidāti atbild. Es šo komentāru uztveršu ļoti nopietni, jo es nepavisam ne, nevēlētos to, ka kāds, eh, ka kāds uzņemās eh, manas pilnvaras un kāds dara to, kas ir jādara man. Jā, es vēlos uzņemties atbildību, ja es vēlos būt atbildīga, tad jā, jā, tad man ir jāmēģina, jāprot deleģēt un arī jāprot prasīt no cilvēkiem, bet nu paldies par šo komentāru, es to noteikti ņemšu vērā. Vai jums ir papildus jautājums? Runājot par starptautisko sadarbību ar valdībām, mēs, e, kā starpparlamentārās diplomātijas grupas dalībnieki, kā jūs skatāties uz dažādu veidu parlamentārām, starpparlamentārām organizācijām un sadarbības iestādēm? Piemēram, mēs pavisam drīz tiksimies Tenerifā martā. Uh, Un tur tiks runāts arī par Haiti zemestrīci. Vai jūs plānojat kaut ko darīt šajā sakarā? Jā, es pat, es noteikti būšu tur, kur man ir jābūt. Jūs varat paļauties uz to, ka es nopietni darīšu savu darbu. Man liekas, ka mums ir jāaptver pēc iespējas vairāk pilsoņu, un parlaments runā pilsoņu vārdā. Šo parlamentu ir ievēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, man ir jābūt atbildīgai jūsu priekšā, un man ir jāstrādā ar saviem partneriem. Es atzīstu, ka man par to būtu vairāk, varbūt jāuzzina, jāiemācās. Man ir jāredz, kāda ir visa šī vērtība, kādu vērtību vai kādu labumu es varu sniegt. Un es būšu tur, kur man jābūt. Pēdējais jautājums no Gaja Mičelkunga. Paldies, priekšsēdētājs, priekšsēdētājs kundze. Es jums uzdevu pirmo jautājumu, komisārs kandidātu, un man ir arī tā pri privilēģija uzdot pēdējo jautājumu. Vai jūs no mūsu puses ap, uh, saņemsiet mūsu apsveikums ar jūsu uzstāšanos šodien? Nesen pavisam mēs neticējām, ka Berlīnas mūris kritīs, mēs neticām varbūt, ka nabadzība tiks izskausta, bet pie tā var strādāt. Mēs 500 miljonu cilvēku vārdā gribam teikt, ka mēs gribam strādāt ar jums nākotnē, mēs gribam, lai jūs strādājat ar mums nākotnē, Mēs ceram, ka jūs uzklausīsiet mūsu viedokli, ka uzturēsiet kontaktu ar mums, ka cieši strādāsiet ar mums kopā, un mēs kopā padarīsim ļoti daudz un panāksim lielas izmaiņas. Paldies! We now have the follow-up questions on this. Tātad mums ir papildus jautājumi par pēdējo jautājumu raundu. Ah, Mičelkungs, jums eh, nebija jautājumu, tad laikam arī nav, nav vajadzīga atbildi. Ah, tātad tagad jautājumi no politiskām grupām. Tātad, ja nav humanās eh, palīdzības likums vai likumdošanas akti, ko ir sagatavojuši, sagatavojuši eh, AN, es atvainojos, ANO ietvaros, uh, Un ja valstis neļauj humanās palīdzības sniedzējiem iekļūt e, konkrētos reģionos, kā mēs varam risināt šo problēmu? Divas minūtes atbildēji. Atbilde. Diemžēl man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo beigu beigās tikai ilgspējīga attīstība nodrošina cilvēkiem izvēles iespējas ļauj viņiem sasniegt pārticību un ļauj izveidot demokrātisku valdību. Un tikai tad mums nebūs jāsaskarās ar katastrofām, ar pieejas ierobežojumiem tajos gadījumos, kad ir nepieciešams palīdzēt. Un man liekas, ka mans darbs būs mana darba sekmes būs atkarīgas no darba citās jomās, e, it īpaši attīstības jomā. Un es īpaši gribētu atbalstīt arī attīstības komisāru, jo tikai tad, kad cilvēki ir brīvi, kad viņiem ir izvēles iespēja, kad, viņiem, kad ekonomika darbojas, tikai tad mēs varam atrisināt tās problēmas, ar kurām mums nāk saskarties šodien. Paldies! Sekretariāts man ļoti palīdz, paldies. Tas ir ļoti jauki. Mēs esam nonākuši šīs uzklausīšanas beigās. Paldies visiem par jautājumiem, par atbildēm. Uh, Paldies e, komisārs kandidātei Georgievas kundzei. Tagad, e, Georgievas kundze, jums tiek dots vārds e, noslēgumu komentāriem. Tātad piecas minūtes, ja jūs vēlaties. Šī ir bijusi ļoti bagāta diskusija, un man liekas, ka man nav daudz beigās jāsaka. Es gribēju jums pateikties par iespēju, par jautājumiem, ko jūs man uzdevāt, par idejām, kuras es esmu pierakstījusi. Un saraksts ir kļuvis krietni garš, un es patiešām eh, caurskatīšu visu, ko mēs šodien, par ko mēs šodien runājām. Es tagad runāšu ļoti īsi, jo es diezgan uh, bieži izteicos pārāk gari. Uh, Tātad bez pateicības vārdiem es vēl tādu ļoti personīgu komentāru gribēju izteikt. Šodien manai mātei paliek 89 gadi. Nu, parasti viņas dzimšanas dienā es esmu pie viņas, bet nu šodien esmu šeit. Un nobeigumā es gribēju kaut ko apsolīt savai mātei. Mana Māte vienmēr ir ticējusi Eiropai, viņa pieredzēja otro pasaules karu, viņa pieredzēja Eiropas sadalīšanu, bet viņa vienmēr tica, ticēja Eiropai. Un viņa vienmēr gribēja, lai es iemācos franču valodu, un tāpēc es apsolu savai mātei. Ja es tiks apstiprināts savā amatā, es apsolos iemācīties franču valodu. Madame la commissaire désignée, que nous sommes nombreux et nombreux. Mēs esam kuplā skaitā šeit eh, komisāra amata kandidāte, un eh, mēs esam daudzi, kas šeit runā franciski, un tāpēc es jūs sveicu ar jūsu apņemšanos. Un es gribētu atgādināt koordinātoriem, ka 16.30 ASP 5G3 telpā notiks novērtējuma sanāksme. Tā būs aizslēgtām dur durvīm. Paldies!